Mes chers collègues, je propose de commencer. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Sāksim pirmo sanāksmes, pirmo šī gada sanāksmi. Visiem vēlu laimīgu 2014. gadu. Esam jau uh, ar vairumu tikušies, bet, nu, šis gads noteikti ļoti noteikti būs svarīgs no politiskā un parlamentārā aktivitāšu viedokļa arī vēlu jūs personīgajā dzīvē, Eh, būtu veiksme un arī eh, prieks. Nu, tad jūs redzējāt, kāds ir mūsu darbkārtības projekts. Ja iebildumu pret to nav, tad uzskatīsim, ka tas ir pieņemts. Es piedāvāju skatīt 15. punktu George Lyon ziņojumu par. Eh, Tātad nē, 16. punkts, saka priekšsētājs Kalfina uh, ziņojums, Kalvin kungs arī ir šeit, tātad par trialogu sarunām ar EIB ārēju darbību pilnvara, uh, darbību pilnvarām saskaņā ar 70. pantu. Skatīsim to vienlaicīgi, kad būs balsošanas laiks. Tas ir viens tālāk priekšsēža paziņojumi. Pirmās valodas tā tad ir, nu, ir arī norādīti, tātad mūsu sanāksmi var dzirdēt arī internetā. Tad vēl citi paziņojumi norāda uz to, ka parlaments uzsāk e-meeting procedūru, kad jūs uh, ienācāt zālē, jūs noteikti redzējāt plakātu, informāciju par to, ka pavisam drīz pārējiem uz e-meeting sistēmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nākamais Eiropas parlaments uh, strādās tikai un vienīgi ar elektroniskiem dokumentiem drukātu papīru vairs, drukātu dokumentu vairs nebūs. Un tagad ir sākusies eksperimentālā fāze, kuras laikā visi deputāti, kuri vēlas, nu, vēlas sākt eh, šādā veidā strādāt, var tad pieteikties, likt par sevi zināt, lai parlamenta dienesti varētu arī jums palīdzēt, izmantot jūsu planšet datorus un varētu varētu strādāt pie visiem dokumentiem elektroniski, nevis eh, mm, drukātā versijā. Man saka arī, ka arī elektroniski var tagad izveidot eh, balsošanas sārakstus, un tas parādīsies balsošanas laikā. Jūs dažas sekundes varbūt vilcinaties, par eh, balsošanu vai par vai pret, tad arī tas viss eh, elektroniski būs iespējams. Protams, labāk to visu izmēģināt pirms eh, noteikti tad šī oficiālā pāreja. Tālāk par mūsu darbu grafiku. Esam iecerējuši organizēt budžeta komitejas sanāksmi, komitejas sanāksmi 6. martā. Eiropas tautas partija tiek šajā laikā Dublinā. Ir būs svarīga sanāksme, kur oficiāli tiks uzsākt šīs politiskās grupas vēlēšana kampaņa. Līdz ar to grupa aicina organizēt budžeta komitejas sanāksmi 4. martā. Tad, nu, koordinatori pēc šīs dienas sanāksmes tad arī skatīs šo lūgumu. Es vienkārši jūs uh, brīdinu par šo lai jūs tad varētu attiecīgi organizēt savu darbu. Tad esat arī saņēmuši un arī internetā ir pieejama tabula par pēdējiem skaitļiem par 2013. gada budžetu. Mēs par to vēl vēlāk arī runāsim. Tad, nu, pagājušā gada summas, kas nav samaksātas, bet kas būs jāsamaksā šogad, ir ļoti lielas. Tās ir ievērojami lielākas par 20 miljārdiem eiro. Trešais punkts. Protokola apstiprināšanas sanāksmē, kas notika 27. Mm, tad 9. decembrī 2013. gadā, ja iebildumi nav, tad protokolu pieņemam. Tagad pārējām pie ceturtā punkta. Iepazīstināšana ar starp posma ziņojumu par stratēģijas Eiro 2020 projektu obligāciju iniciatīvas izmēģinājumu posmu. Sveicinu šeit Tomas Kungu, kurš ir ECPIN direktors Eiropas komisijā, un Dženi Kungs ir EIB e direktors autors, diemžēl, eh, referents eh, Gorans Ferms nevarēja ierasties, viņu aizstāja Ivo Kalfins. Tagad tātad mēs nerunāsim par tradicionālo ziņojumu, kas tiek katru semestri izstrādāts eh, budžeta komitejā. Tad, tad tiek izslēgta gaisma šeit no zālē. Ā, jā, tas ir, lai redzētu slaidus labi. Tad, nu, šis ir. Uh, starposmu ziņojums par šo projektu obligāciju ieviešanu pilotfāzē, izmēģinājumu fāzē, par ko esam vairāk kārt jau arī runājuši ar referentu fermu kungu. Ziņojums ir izdalīts un arī pieejams visiem deputātiem kopš 7. janvāra. Aicinu Tomas kungu, Dženet kungu pavisam īsi mūs iepazīstināt ar šo. Paldies priekšsētāji, Labpēcpusdienu visiem godētie parlamenta deputāti. Mēs izsēdājam pirmo ziņojumu mājā par projektu obligācijas. Šis ir sestais ziņojums. Vēlos atgādināt, kāds ir vispārīgais politikas konteksts manā prezentācijā. Tad es runāšu par dažādiem Mm, tirgus attīstību veidiem, par projektu obligāciju, pēc tam runāsim par īstenošanu, par šīs iniciatīvas īstenošanu, un tad uh, Dženet kungs turpinās runās par specifiskiem projektiem, kas tikuši finansēti. Nu ko? Vispārīgā politikas, vispārīgais politiskais konteksts godātiem deputātiem atgādina, kā Komisija ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai veicinātu ilg, ilgtermiņa investīcijas Eiropas ekonomikā. Un Eiropas parlaments arī pēc savas iniciatīvas izstrādā ziņojumu, kur tiek skatīti arī ilgtermiņa finansējumi. Tādējādi mēs arī sēkojam G20 līmenī ne, progresu pie ilgtermiņa investīcijām. Tad, nu, projektu obligācija iniciatīva jau jums ar arī ļoti labi zinām, to prezentējam pirmajā starposmu ziņojumā, bet no atgādinājums vēlos norādīt, kā mēs izmantojam Eiropas Savienības budžeta fondus, kā kā tad mūsu pamatla, kas ļauj Eiropas investīciju bankai arī uzņemties nepieciešamo risku, lai atbalstītu projektus, kas tiek finansēti caur šo obligāciju struktūru. Tad ir arī, tas ir ļoti svārīgs uh, projektu obligāciju uh, investīciju aspektu, lai varētu viņi veikt savas investīcijas Eiropas infrastruktūrā. Un uh, tas ir ļoti svarīgi, protams, lai sasniegtu šo obligāciju mērķi. Tālāk par tirgus attīstību. Es jau šogad uh, esam uh, prezentējuši šo ziņojumu, tad nu, man jāteic, ka privātā sektora finansējums uh, infrastruktūrā ir visai maz un noteikti tas ir mazāks nekā tas ir bijis pirms krīzes. To nevar kompensēt ar valsts tēriņiem, jo joprojām ir valsts uh, budžets arī jāiegrožo un tajā pat laikā To nevar arī atbalstīt ar banku aizdevumiem, jo arī tiek banku sektorā veikt ievērojama restruktūrizācija. Tas arī, protams, saistīts ar finanšu krīzi. Tādējādi Lai veiktu analīzi, tad nepieciešams jauni finansējuma resursi, un tad uh, tie varētu būt kapitāla tirgi. Tālāk norāde, kas apstiprina šo faktu. Kā jūs redzat no šī stabulas grafika projektu finansējums in, projekts infrastruktūru, invest, projektu, in, infrastruktūru projektu finansējums ir ievērojami samazinājies. Izaicinājums ļoti liels. To mēs redzam arī šajos datos. Tālāk, kad mēs mēģinām skatīt, kādā veidā šī samazināta tais infrastruktūra finanšu aktivitātes tiek finansētas, tad, nu, mēs jau tagad redzam, ka uh, projektu obligāciju in iniciatīvai bija ieteikme arī uz plašāku tirgu mudinot uh, dažas iestādes uh, arī kompānijas, kas finansē projektus, uh, arī uh, pozitīvāk raudzīties uz šo obligāciju tirgu, jo 2013. gadā pretēji, pretēji pieredzēji, kāda bija krīzes vidū, mēs redzam, ka rodas apetīta uh, Eiropas kapitāla tirgos, uh, lai finansētu infrastruktūras projektus, notiek aizvien vairāk šo uh, projektu obligāciju transakcijas darījumu 28 dalību valstīs. Un uh, Tas arī novērojams OECD un G20 līmenī, kas arī pagājuši gadu un šogad, arī Austrālijas prezidentūras laikā, arī mēģināja eksportēt Eiropas ideju ar projektu obligāciju finansējumu G20 līmenī. Un tad viņi arī ļoti pozitīvi uh, uzteic komisijas darbu šajā virzienā, un šogad Austrālijas prezidentūra arī izveidojusi darba grupu, lai izveidot infrastruktūru kā aktīvu klasi un tad arī veicināt šo obligā, projektu obligāciju izmantošanu globālā līmenī. Un tagad konkrēti runāsim par to, eh, ko esam sasnieguši attiecībā uz šo projektu obligāciju iniciatīvu no vairākiem projektu, o, vairākam projektu obligācijām darījumu, kas notika 2013. gadā, ir notikusi divas konkrētas transakcijas darījumi, kur bija nepieciešama Eiropas Savienība budžeta atbalsts. Par laimi ne visām obligācijām ir nepieciešama Eiropas Savienības budžeta atbalsts, bet ir tātad darījumi, kas notikuši bez valsts naudas, bet ir bijis divu veida darījumi, un tad arī kolēģis sniegs vairāk detaļas par šo darījumu, kas notika pagājuši gadu ar obligācijām un tika atbalstīta arī no budžeta. Un arī potenciālais EIB iesaistē arī citos darījumos ir uh, veicinās infrastruktūras tirgus attīstību. Un es domāju, ka galvenie izaicinājumi, kas ir mūsu priekšā, ir ar, raudzīt, tātad, lai notikt vairāk darījumu. EIB valde ir apstiprinājusi vairāk šos darījumus, tā tad ir divi darījumi notikuši 13. gadā, un tad būs 5 līdz 7 darījumi, kas tiks parakstīti nē, nākamajā mēnesī, un tad ir jānodrošina, lai šie darījumi arī tiktu noslēgti. Es domāju, ka nākamais uh, izaicinājums obligācijām ir nodrošināt, ka uh, Nacionālās iestādes uh, izmanto projektu obligāciju arī savos valsts iepirkumos. Tad, nu, kas mūsuprāt ir uh, projekta obligācija iniciatīvas pozitīvais rezultāts. Eiropas komisija arī strādā, lai raudzītu, kā šo instrumentu iekļaut arī Connecting Europe Facility atbilstīgi jaunajiem daudzgad finanšu plānam, kur obligācijas eh, spēlēs prominentu lomu. Mēs sagatavojam priekšlikumu par finanšu instrumentiem Connecting Europe Facility 14. Eh, gada pirmajā pusē. Tad mēs par to runāsim, tad, kad runāsim nākamreiz par šo Eh, starp savienojumu Eiropas instrumentu. Runāsim par šo finanšu eh, aspektu, bet arī par citiem finanšu instrumentiem. Lai sasniegtu noteikto mērķi, nodrošināt infrastruktūrās ilgspējīgu, ilgspējīgas investīcijas, lai tās atgriežas Eiropā un lai mēs arī sasniegtu mūsu noteiktos mērķus. Uh, Tad šeit pielikšu punktu, došu vārdu Dženet kungam, un tad būsim, protams, protams arī priecīgi atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, lūdzu. Direktor kungs, paldies, priekšsēdētāj kungs. Godātie klātesošie, liels paldies par šo iespēju uzstāties un pastāstīt jums par progresu, kāds ir panākts šajā projektu obligātu iniciatīvas jomā. Un Tātad mēs varam dalīties pieredzē par pirmajiem diviem projektiem, kas ir īstenoti, kā arī pastāstīt, kādas būs perspektīvas. Pirmais eh, tests dzīvē tika noslēgts 13. Eh, gada jūlijā, kad eh, noslēdzās Kastora projekts un kas tā tad um, saistījies ar 1,4 miljardu budžetu. Tas um, pierādīja to, ka ir ļoti ietekmīgs šāda veida instruments, lai sasniegtu tos mērķus un līmeņus, kādi tika noteikti izstrādājot šo instrumentu. Un tajā pašā laikā tas arī atspoguļoja institucionālu investoru interesi un uh, to, cik tā bija liela par šādu veidu projektiem. Šeit mēs uh, varam runāt par to, ka 29 investori veic investīcijas šajā projektā visā Eiropā. Un lielākais investoru skaits bija no Vācijas, bet arī no Beniluksa valstīm, Spānijas, Francijas un apvienotās karalistes. Projekts ir atspoguļoja to, ka Šī iniciatīva var sniegt pievienoto vērtību publiskajam sektoram, lielus guvumus šim sektoram, kā arī varam piebilst, ka Spānijas gāzes sistēmai tas e, bija ļoti pievilcīgs projekts, un e, patērētāji no tā guva pilnīgi noteikti daudz guvumu. Es domāju, ka Kastor 1,4 miljārdu obligāciju jautājums bija ļoti labs piemērs um, šāda veida projektiem. Jāteic, ka seismisko aktivitāšu dēļ uh, šajā reģionā tika pārtraukta gāzes padeve un um, radās vesela virknē vairāku jautājumu un problēmu, kā arī tika uzsākt izmeklēšana šajā jomā. Mēs pie šī jautājuma vēl varēsim atgriezties vēlāk. Runājot par Greater Gabbard projektu, Tas tika parakstīts pagājušā gada novembrī, un šajā gadījumā runa ir par 305 um, mār, miljoniem mārciņu. Un šajā gadījumā runa bija par um, projektu, kurš atspoguļoja to, cik lielā mērā šādas um, projektu obligācijas var sasniegt uh, reitingus, kas eh, šajā reizē atspoguļojās eh, ar A reitingu publiskajās eh, obligācijās. Un runājot par šo jautājumu, es uzskatu, ka te tika pārsniegti pasniegtas eh, visas prognozes, um, un es eh, uzskatu, ka rezultāti bija ļoti pozitīvi un apmierinoši šī projekta ietveros. Apvienotās karalistes eh, pārstāvi to raksturoja kā projektu, kas sniegs ļoti tiešus rezultātus apvienotās karalistes patēra, patērētājiem, un tas izpaudīsies vistiešāk kā cenu samazināšanās. Arī šeit parādījās liela investoru interese par šo jautājumu. Kaut arī runa ir par mārciņām, tad faktiski varētu uzskatīt, ka tas eh, attiecas tikai uz apvienoto karalisti, taču tā nav. Tas netiecas tikai uz apvienoto karalisti. Nākamais eh, projekts, eh, par, kā jau jūs varbūt esat dzirdējuši no medijiem, ir eh, Beļģijas ātrgaitas šosejas A11 projekts, kas attiecas uz A24 un A40 ceļu savienošanu. Līdz ar to varam teikt, ka tas ir ļoti nozīmīgs projekts transporta nozarē. Un šīs, šajā sakarā jāteic, ka A11 ceļš vēl nav uzbūvēts, līdz ar to tā būs, būs jāsāk tātad šajā gadījumā viss no nulles. Un šajā gadījumā ir plānots, um, ka kredītu uh, veidā, kurus uh, izdos uh, Eiropas investīcija banka, būs um, potenciāli tātad projektu obligāciju iniciatīvu kredīti 1,220 miljonu eiro apmērām. Un runājot par konkrētajiem rādītājiem, es varu teikt, ka izvēloties šādu veidu mehānismu, lai finansētu šo projektu, to izvēlējās tātad privātā sektora sponsori un arī valsts sektora sponsori. Salīdzinot ar citām alternatīvām finansējuma izvēlēm, Tātad šī bija izvēle, kas bija visre, visrentablākā. Es domāju, ka tāds vispārējs, bet eh, ļoti nozīmīgs eh, secinājums par šiem trim projektiem ir tāds, ka mums visiem ir jāatceras, ka projektu obligācijas eh, ir laba izvēle gadījumos, kad uh, Tā ir rentabla izvēle un e, jāsaka, ka mēs neizvēlamies projektus, mēs piedāvājam finansējuma iespējas kā alternatīvu. Ja netiek, ja tiek izvēlēta šāda veida projektu obligāciju iniciatīvas, tas nozīmē tikai to, ka tā ir vislabākā, visizdevīgākā izvēle visām iesaistītajām pusēm, tostarp investoriem. Runājot par um, paredzētajiem projektiem. Šeit um, jārunā par 1,2 miljardiem eiro, sākot no šī brīža līdz um, projektu beigām, un investīciju līmenis būtu starp 6,8 miljardi un 13 miljardiem eiro. Šie projekti un perspektīvas ir visnotaļ skaidras. Tās ietver um, transporta un telekomunikāciju projektus, sevišķi plaķoslas projektus, un pašlaik um, fokusēs uz Franciju, Itāliju, Vāciju un Nīderlandi. Taču, kā jau teicu šajā komitejā iepriekš, uh, ir būtiski saprast to, ka šīs perspektīvas ir dinamiskas, projekti nāk, dažkārt tie pazūd, jo tie ir finansēti, dažkārt eh, tie pazūd, jo ir izvēlēti citi finansējuma veidi. Tas ir instruments, kas koncentrējas uz tirgu. Es teiktu šobrīd tā, ka ir trīs vispārīgi secinājumi. Pirmkārt, mēs jau, manuprāt, pierādījām, ka ir ļoti iespaidīga investoru interese par šādu pieju. Otrakārt, Tomas Kungs jau komentēja savā prezentācijā to, ka ir ievērojami pierādījumi tam, ka plašāka tirgus kapitāla aktivitāte e, infrastruktūrā šādos gadījumos uh, Un treškārt, mēs varam būt piesardzīgi optimistiski par to, ka ir veiksmīgi uzsākta šī projekta obligācija iniciatīva un ka to var tā arī turpināt. Vispēcot, um, vēlējos uh, teikt, ka stingra tirgus uh, uztvere kopumā sasaistē ar projektu obligāciju iniciatīvu partnerības starp banku un fondiem. Tas viss ir sniedzis ļoti pozitīvu stimulu infrastruktūru attīstības jomā, un ir skaidrs, ka izvērtējumā tas atspoguļosies arī gala stadijā, taču ir skaidrs, ka ir šis katalizatora efekts, kāds parādās šādos gadījumos ne tikai iniciatīvu projektu ietvaros, bet visā visumā. Ļoti labi. Paldies, direktor kungs, par šo ļoti skaidro uzstāšanos. Vai jūs vēlatos to komentēt? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man lūdza um, Fernkungs kurš ir mūsu komitejas referents pie šī jautājuma, uzdod dažus jautājumus, un es eh, ļoti pateicos abiem kungiem par prezentāciju, taču mēs skatām eh, ziņojumu un ir vēl, skatām pie ziņojumu, un tādēļ mums ir vairāk jautājumu. Proti. Mm, pēdējā prezentācijā jūs ziņojāt budžeta komitejai par to, ka ir priekšlikums apvienot uh, esošos projektus tādos kā portfolio un tad, tad izveidot tādu tiltu starp projektu izmēģinājumu fāzi, pilotu fāzi un šo Connecting Europe Facility. Jautājums, kas notiek esošo LGTT instrumentu, kurš beidz darboties 13. gadā? resursi. Tātad tiks 250 miljoni apmērā atbrīvoti par labu projektu obligācijām. Kā mēs izveidosim šos projektu portfolios, portfeļus, par kuriem jūs ziņojāt, kāds ir darba grafiks, kā notiks pārējas starp pa, pa, pilotu fāzi, izmēģinājumu fāzi un šo uz Connecting Europe Facility, vai tiks izmantoti tie paši projekti, vai tomēr būs kādas izmaiņas. Tālāk par projektiem, kas ir izvēlēti, ir bažas par līdzsvaru to vidū. Un paskaidrošu. Pirmā lieta ir tāda, ka no astoņiem apstiprinātajiem projektiem četri tiek izmantoti uh, ātri gāja ceļu celtniecībai. Tātad uh, puse no apstiprinātajiem projektiem tiek uh, piešķirt šiem autoceļiem. Enerģiju projektos divi no četriem saistīti ar šiem offshore tīkliem un pārējie divi ar gāzes uzglabāšanu. Fermkungs uzskata, ka netiek sniegts pietiekams atbalsts atjauninājumiem enerģijas avotiem. Pārsteidzoši nav vispār neviena projekta, kas būtu saistīts ar ICT, jo šajā Connecting Europe instrumentā summas, kas ir paredzētas informācija komunikāciju tehnoloģijām, bija ievērojami samazināts, tomēr nav neviena projekta informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā, tas ir pārsteidzoši, un mums tas īsti nepatīk. Tālāk par geogrāfisko nosegumu pārklājumu. Mēs arī šeit redzam, ka līdzsvars nav gluži ievērots, ir tikai viena jauna dalība valsts, kūrā ir paredzēts projekts. Tālāk jautājums no Ferma kunga. Kas tiek darīts vai ko varētu darīt, lai atbalstītu dalību valstis, lai atvieglotu projektu obligāciju iniciatīvu īstenošanu? Uh, Otrais, vai jūs uzskatāt, ka tas varētu būt, varētu palīdzēt dalību valstīm, kuras pašlaik cieš no ekonomiskā problēmā, piemēram, Grieķija, Itālija, Portugāla, Spānija, Dienvidē Eiropā? Tad lielā viens no lielākiem projektiem what, uh, what, uh, ir Spānijā, jā, bet, nu, tāds ir jautājums. Tālāk jautājums pēc prezentācijas no manas puses. Un kurš ir saistīts ar jūsu izvēlēto pieeju? Ir astoņi apstiprināti projekti, 1,4 miljardi kopā, tad arī šo kredītu stiprināšanas instrumentu. Jūs sakāt, ka ne visi projekti tiks izmantot, e, Tātad ne, ne visur tiks izmantot Eiropas Savienības fonda, piemēram, Spānijas projekts tiks uh, privāti finansēts, vai arī tāda pata pieeja būs piekopta nākā, uh, nākotnē, vai uh, tātad uh, tiks nošķirti projekti, kas tiks izmantoti šie, pro, šie instrumenti un kā tiek uh, finansēti citi projekti. Tātad, ja tas tiek finansēts finansēts no tirgus, tad ir jautājums par to, cik lielā mērā tad arī fondi tiks absorbēti, jo tagad ir pagājuši kā 12 mēneši kopš pilotu fāzes uzsākuma, un ļoti maz vēl tiek izmantot resursi šiem uzsāktiem projektiem. Paldies, Dominiks Rikē. Paldies, priekšsādātāji kungs. Atgriežoties pie iepriekšējā runātāja jautājumiem, es arī vēlētos uh, piebilst vairākas lietas un uzdot vairākus jaunā, jautājumus. Pirmā lieta ir tāda, ka jāuzsver, ka projektu obligāciju gala mērķis ir saprast, vai ir iespējas tiešām Eiropas līmenī uh, veikt projektus, kam būtu kāda pievienotā vērtība. Eiropas kontekstā. Var saprast uh, to, ka konkrētie projekti, kas ir izvēlēti, tomēr ir ļoti konkrēti. Ir ļoti maz projektu, kas uh, uh, attiecas, piemēram, uz atjaunotajiem resursiem un tā tālāk, taču kopumā jāteic, ka te runē, piemēram, par gāzes projektu, kas tomēr ir fosilais kurināmais, un tā tad Šeit uh, ir runa par uh, procesu, kas um, faktiski ir saistīts ar grūti finansējumiem projektiem. Jautājumi no mans puses būtu šādi. Kādu iespaidu jūs redzat uh, uz tām operācijām, kas jau ir izvēlētas turpmākajiem projektiem? un kāds būtu sviras efekts šajā gadījumā, ja mēs veiktu konkrētas operācijas, cik būtu jāiegūda no Eiropas fonda un cik šī proporcija sastādītu kopumā no visām operācijām. Es redzu to, ka no tām operācijām, kas ir izvēlētas, ja tā varētu teikt, tās ir ienesīgākas. Tātad mums ir sviras efekts, kas ir. kas uh, nav īpaši liels, un tad jājautā, kāds būs tad šis efekts, tad, ja būs nepievilcīgākas operācijas. Otrs jautājums ir saistīts ar to, kāda ir investoru būtība, kādi tieši ir šie investori, kas viņi ir. Un trešais jautājums, kas ir LGTT instruments, kādā kontekstā tas darbojas šeit un um, kā tas tiek piesaistīts un vai tiek piesaistīts projektu obligācijām. Ir skaidrs, ka bija šis drošības pilvens, kas tika paredzēts, un tas bija būtībā paredzēts tieši šāda tipa procedūrām. Vai jūs varētu paskaidrot, kāda ir saikne starp šiem elementiem un projektu obligācijām. Nākamais jautājums. Vai projektu perspektīvās būs kādi izslēgšanas kritēriji un kādos gadījumos var izslēgt vai nevar izslēgt projektus, vai vienmēr tie ir Eiropas kritērija. Protams, ka ir arī citi kritērija, kā piemēram finansējuma kritērija. Agrāk uh, bija tā, ka šos, uh, šīs perspektīvas, ja pipeline izvēlējās uh, komisija. Un mēs, piemēram, varam konstatēt, ka tur galvenokārt bija koncentrēšanās uz autoceļiem, nevis uz dzelzceļu. Uh, Un visbeidzot par kastoru operāciju. Mēs redzējām, ka finansiāli ir nevis sistēmisks, bet uh, seismisks risks, un šeit mēs runājam par riska būtību, kāda parādās šādās uh, operācijās, un kāda tad ir šo operāciju būtība. Vai jums ir kāda doma par to, ka, ja ir seismiska aktivitāte piedāvātajās gāzes uzglabāšanas teritorijās, kādas e, būtu sekas uz investīciju procesiem un vai tiek izmantotas e, kādas garantijas, kas būtu iekļautas e, šajos procesos Un uh, kāds būtu jūs komentārs par šiem jautājumiem? Paldies, Ilga Tripel. Paldies. Es vēlētos uh, atbalstīt uh, iepriekšējo runātāju teikto par koncentrēšanos uz ātrgaitas ceļiem. Kad mēs diskutējam par šī projekta pamatomu, tad tika runāts par koncentrēšanos uz ilgtspējību. Līdz ar to man šķiet, ka te netiek izvēlēts eh, pareizais līdzsvers. Es vēlētos izteikt šaubas par, šī, eh, par šo projektu obligāciju iniciatīvu ilgspējību. Paldies, Jans Malders. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju Jensena vārdā, kurai nācās pamest mūs, jo viņa ir transporta komitejā. Un tika izvēlēti divi projekti, no nu, kuriem abi bija ļo, ļoti vienkārši. Un jebkurā gadījumā tie būtu saņēmuši finansējumu no privātajām banku, e, no privāto banku sektoru. Tā kā, nu, kāds būtu jūsu komentārs? Paldies, nākamais runātājs. Direktora kungs, paldies. Paldies par interesantiem jautājumiem. Mēģināšu atbildēt uz dažiem no tiem, un Dženet kungs atbildēs uz tehniskākajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar konkrētiem projektiem. Kad mēs runājam par um, LGTT un projekta obligāts iniciatīvas apvienošanu, mēs uh, plānojam piedāvāt um, apvienot abus uh, portfolio un Pirmā sadaļa, kas attiecas uz LGTT atļautu absorbēt risku, kas uh, ir pakļauts uh, šāda veida instrumentam un Otrajā gadījumā tad būtu riska absorpcijas iespējas projekta obligācija iniciatīvas ietveros. Tas uh, nozīmētu to, ka mēs veiktu riska diversifikāciju šiem portfolio, ko mēs uzņemamies no Eiropas Savienības budžeta puses, un tādējādi mēs varētu sasniegt lielāku efektu Eiropas Savienības fondu kontekstā un um, cīnīties ar jebkādu veidu problēmām, kas varētu rasties šādu uzgadījumos. Tāpat runājot par eksantu izvērtējumu jaunajam um, Eiropas infrastruktūras savienošanas uh, instrumentam, tas uh, būs pieejams uh, pirmajā šī gada pusē, un attiecīgi būs arī konkrētāks detaļas par to, kā tas darbosies nākotnē, un, protams, tas arī pilnībā būs atbilstīgs finanšu regulējumam. JGTT instruments joprojām ir pieejams un var uzņemties saistības ar LGTT starpniecību un līdz ar to mēs varam teikt, ka ir iespējas izmantot šo instrumentu un tāde, tāpat arī efektīvāk darboties, izmantojot jaunievedumus. Uh, Runājot par eh, projekta geogrāfisko sadalījumu, Čenet kungs eh, runās detalizētāk par šo jautājumu, taču no komisijas viedokļa es vēlētos piebilst, ka projekti, kurus finansējam, un projekti, kas eh, līdz šim ir paredzēti, visi atbilst pamatnostādnēm, un, ja projekts neatbilst pamatnostādnēm un vai arī atbilst un pēkšņi tiek mainīts, tad tas vairs nevar tikt izvēlēts. Vēl viena lieta, ko vēlējos bilst, ir tā, ka šī ir pilota fāze un ir, runājot par elastību, tad šeit ir bijuši jautājumi, kas ir saistīti ar projektu tipiem, un šī elastība ir bijusi lielāka izvēloties eh, projektus. Runājot par tieši par šo zaļo dabas eh, aizsardzības aspektu. Taču jāteic, eh, ka Ar šādu veidu finansējumu nākotnē būs eh, vieglāk strādāt. Un ņemot vērā visus šos jautājumus, es domāju, ka um, tieši par geogrāfisko kontekstu runājot un geogrāfisko sadalījumu runājot vai grūtākiem projektiem, mēs uzskatām, ka pirmkārt eh, būtu jāpadara šāds risinājums pievilcīgāks eh, atbildi, atbilst tie, atbildīgajām iestādēm. Šeit, piemēram, runa bija par projektiem, kam bija pārsteidzoši zemas uh, finansējuma izmaksas. Viņš detalizētāk par to vēl pastāstīts, taču komisijā bija iestādes, kas pie mums vērsās un teica, ka mm, tas ir pārāk sarežģīti, labāk uh, iet garo finansējumu ceļu, diskutēt ar bankām. Tas bija pirms kādiem diviem gadiem, bet tagad uh, ir iestādes, kas saka, nu, tomēr varētu būt lētāk finansēt uh, ar projektu obligācijām. Līdz ar to mēs varam veikt tādu pozitīvu signālu un varam konstatēt arī, ka tirgus un investori ir izrādījuši interesi un tas ir bijis pievilcīgs viņiem Kā teica kolēģis, mēs neuzspiežam šo finansējumu metodi, bet tā tiek izvēlēta atkarībā no tā, kas ir izdevīgāk. Pamatmērķis nav ieviest projektu obligācijas. Pamatmērķis ir piedāvāt projektu obligācijas, ja tās ir izdevīgas. Jebkurā gadījumā instrumenta pievilcība tikai pieaugs, ja būs pozitīvi piemēri un diversifikācija. Runājot par riskiem Eiropas Savienības uh, finansējuma līmenī, un tad te arī šis uh, sviras uh, efekts būs lielāks. Mēs varam redzēt, ka ir vairāki projekti, kas jau ir apstiprināti. To stiprinājusi Eiropas Investīcija bankas valde un mēs ceram, ka šogad šī valde apstiprinās arī jaunus projektus un ceram, ka Eiropas Investīcija banka turpinās un popularizēs šādu pieju daudzu projektu kontekstā, gan geogrāfiski, gan nozares ziņā šie projekti varētu būt diezgan uh, plaša spektra. Kolēģis uh, detalizētāk par to, par to pastāstīs. Mēs uh, zinām arī to, ka diezgan liela finansējuma daļa ir veltīta ICT, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumam. Mēs uzskatām, ka tiks apstiprināti projekti, kas vēl tiek izstrādāti, bet vēl nav apstiprināti, tā ka mēs nevaram izteikt tādus galīgus secinājumus. Lielas paldies! Varbūt es atkārtošu, ko tādu jau, ko sacīju prezentācijā. Es atkārtošu, jo tas ir fundamentāli svarīgi. Projekti izvēlas projektu obligāts iniciatīvas un nevis otrādi, lai mēs varētu izmantot projektu obligāciju kredītas un lai varētu finansēt projektu atbilstīgi ar šai iniciatīvai, tad uh, projekta atbalstītājiem sponsoriem ir jāizvēlas uh, šīs finansējums un tas ir jāizvēlas uh, par labu citiem alternatīviem resursiem. Attiecībā uz projektu nozaru pārdali pirms vispār iniciatīvu varētu izplatīt pa uz visiem un plašākiem, eh, plašāk nozaru klāstu, tad iestādēm ir jāizvēlas eh, privātais eh, finansējums, lai šīs pro, projekti varētu tikt īstenot. Tad iestādēm ir arī jāizvēlas uh, projektu finansēšanas struktūru, kā to sauc finansiālā žargonā. Tālāk viņi izmanto, izvēlas kā, eh, kapitāla tirgus eh, finansējuma formas, nevis bankas. Tātad eh, tas viss ir jāveic. Kat, projekts, kas nonāk Eiropas investīcijas bankā un kas ir atbalstiesīgs projekts, obligācija iniciatīvai, tad uh, tām ir jāatbilst tā arī tātad nozerēm un prasībām, ko minēja kolēģis. Un tālāk. EIB tad arī tad valdē izskata to kā potenciālu uh, projektu, obligācijas iniciatīvas projektu, bet mēs varam atbalstīt tikai tos projektus, kurus mums nosūta projektu sponsori. Uh, Ja vien nemeklē ja viņi nemeklē formālu finansējumu, tad EIB nevar darīt neko, lai īstenot projektu. Tad tika uzdots jautājums, ko mēs varam darīt, jo īpaši runājot par geogrāfisko pārklājumu, lai paplašinātu kapitāla tirgus finansējumu, atbalstītu valsts, kuras tradicionāli izmanto šādu veidu finanšu avots. Jā, ir kas tāds, ko mēs varam darīt, atbilstīgi CEF nosacījumiem, ir pieejams finansējums tehniskai Mm, palīdzībai atbalstam konsultatīvie pakalpojumi, lai palīdzētu atbalstīt dalību valstis, izskaidrot, kā darbojas kapitāla tirgus instrumentu finansējumi. Taču jūs sapratīsiet, ka tas ir daudz uh, garāks ilgtermiņā risinājums, nekā mēs varam uh, izdarīt pirmajās 24 izmēģinājuma fāzes mēnešos. Tālāk par ICT informācijas komunikācijas tehnoloģiju projektiem jums ir taisnība. Neviens šāda veida projekts nav apstiprināts šajā noirzarē. Taču esmu pārliecināts un cerību pilns, ka mēs varēsim atbalstīt, apstiprināt šāda veida projektu šogad, jo tad projektu obligācijas jau arī tiks, būs izmēģinātas. Uh, Un es ceru, ka arī tad projekta obligācija kredīts eh, noteikti būs efektīvs, un tad varēsim izmantot tos arī informācijas komunikācija tehnoloģija projektos, vai nu pēc sešiem mēnešiem vai pēc gada. Es ceru, ka mēs to varēsim jau darīt. Tālāk bija jautājums arī par to, vai projekti, kas ir finansēti līdz šim, vai šie Jūs teicāt, tātad eh, vieglie projekti. Es saprotu, kādēļ jūs uzdevāt šo jautājumu. Uh, kādēļ finansēt šie vieglie projekti, bet jāteic, ka nē, šie projekti nebija vienkārši, jo abos šajos gadījumos mums nācās strādāt ļoti smagi gan ar valsts iestādēm, gan ar atbilstīgajām privātajām pusēm un ar potenciāliem obligāciju investoriem, lai viņus mudinātu, pārliecinātu par, šā, par šī finansējuma instrumenta vērtība, tādēļ esam ļoti priecīgi par sasniegtiem rezultātiem. 1,4 miljārdi Spānijā kapitāla tirgos. Tomas Kungs runā arī par ievērojumu rezultātu, arī cenu jomā apvienotā karalistē par uh, obligāciju izdošanu tur. Nē, šīs nebija vienkāršs ceļš, tie bija pirmie projekti. Uh, un kur mums vajadzēja izskatīt šo finansējumu formu, un mēs tiešām sasniedzām eh, tādu brieduma uh, stadiju, kad varējām noslēgt šos projektus. Un visbeidzot jautājums par Kastoru projektu. Ja man žēl, man nav nekas vairāk sakāms kā tas, ko sacīja prezentācijas laikā. Uh, projekts uh, ir ats, uh, uz brīdi apturēts. Spānijas iestādes ir uh, izvēlējušās šādu pieeju, jo tur ir dažādi tehniski iemesli. Mēs sagaidām tehnisko pētījumu rezultātus, un tad mēs atgriezīsimies ar vairāk informāciju, kad būs zinām tehnisko pētījumu rezultāti par šo projektu. Liels paldies! Paldies direktoriem! Tad nu raudzīsim referentu, kādas mācības varam gūt no šīs ļoti interesantās prezentācijas, kas norāda uz jaunā finanšu instrumenta potenciālu. Protams, bija nepieciešams laiks, lai izveidot procedūras, pārliecinātu operatorus un izvēlētos uh, projektus, kas uh, varēja tikt īstenoti ar šo finansējumu starpniecību. Paldies, direktor kungi, jūs esat brīvi. Tagad mēs varam sākt balsošanu, bet gribu vispirms sveikt mūsu jaunolo deputāti Vera Dazarova no GOE grupas ir pievienojusies mūsu komitejai. Viņ... Tad, tad sveicam jūs mūsu vidū. Kopā rādes uzēju jūs pārstāvat GOE budžeta komitejām. Un tagad pāriesim pie balsošanas. Atbilstīgi noteiktam laikam, tad, nu, ja jums ir balsošanas kartīte, tad, nu, izmantojiet to. Pour une fois, j'ai la mienne. Voilà. Et vous prenez vos listes de vote et nous allons commencer par le rapport. Sāksim balsot. Sāksim ar Vētmanu ziņojumu par Eiropas semestri. Ļoti aktuāls jautājums. Nu, kopš nedēļas sākuma mēs organizējām Eiropas uh, nedēļu, kas tiek veltīts Eiropas semestrim. Eiropas nedēļa veltīta Eiropas semestrim. Visi ir gatavi balsot par Vētmanu ziņojumu. Labi. Sākam ar pirmo grozījumu. Referents pret, kurš par? Sonotē. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums, ašvart grozījums. Referente pār, kurš pār? Pret sociāli atturas. Paldies. Vairākums par. Pret dažādi turas pieņemts. Trešais referents, referents pret kurš par. Kļūst interesantāk. Pret. Paldies, atturas noraidīts ar vairākumu. Ceturtais trautmanis. Mūtiskais grozījums iesniedz referenta. Svītrojam vārdu strongly. Kurš par? Pret. Atturas. Viens atturas. Pieņemts. Piektais. Klute. Referenta pret. Kurš par? pret vairākums atturas noraidīts. Sastais ar mutisko grozījumu jāpievieno Swift and par pret atturas pieņemts. Septītais referent par kurš par pret atturas pieņemts. 8-9 kopā, referenti pret, kurš par? Pret. Atturas noraidīt abi. Vai mēs varam 10-11 balsot kopā? Nē, labi, 10. Pē, kurš par? Kurš pret? atturas pieņemts. 11 referente pret, kurš par? Pret atturas noraidīts. Tālāk 12. Ar mūtisko grozījumu The New SME Initiative to be launched in January 2014. Par. Pret. Atturas Pieņemts. Un gal balsojumā tad būs arī jāpiemēro, tad, tad uh, January 14. Jo plenārs sēdē būsim februārī vai martā. 13. par pret atturas noraidīts. 14. ar mūtisko grozējumu payments in the 2014. Par. Pret. Atturas pieņemts. 15. Par. Pret. Atturas pieņemts. 16. Referenti ir pret, kurš par?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 bez jums 16, ar jums 700. Tad 17. pieņemts. 18 referenti pret kurš par? Kurš pret? Šķiet noraidīts, pārbaudīsim. 18. Tātad. Ok? Beidzam balsot. 13 par 14 pret 0 atturas noraidīts. 19 uh, eh, ar mutisko grozījumu. Sadalīts divās daļās. par pirmo daļu, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. As new paragraph. Par pret atturas pieņemts. 20. Par pret atturas noraidīts. 21. Par pret atturas atturas noraidīts. Un gal balsojums elektroniski. Le vote est ouvert. Le... Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit pieci pār viens pret divi atturas apsveicam Angeliku Vertmani. Un tagad tālākākais ziņojums par solidaritātes fondu Eiropas Savienībā. Vai esat gatavi? Astotais grozījums, Helga Tripele. Referents pa, pret, kas par, kas pret. Atturas noraidīts. 11. nogos, referents pret, kas par, pret. Atturas noraidīts visi pret pat goja. Noraidīts. 2 un 9 ir identiski. Reference par, kas par, kas pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais referents par, kas par, kas pret. 1, 2, 3, 4. Atturas. Pieņemts arī. Un līdz ar to 11. ir. Vienpadsmitais, tātad divpadsmitais referents par, kas par pret. 1, 3, 4, 5, atturas, pieņemts. 13. Helga, referents par, kas par pret, atturas, pieņemts. 3. kas par pret, atturas pieņemts. Vai es varu skatīt kopā 4, 5, 6? Nē. Ceturtais par pret. 1, 2, 3, 4. Atturas pieņemts. 5, kas par pret. Atturas pieņemts. 6 par pret. 1, 2, 3, pret, atturas, pieņemts. 14. Helga referents pret, kas par, pret, atturas, noraidīts. 15. referenta grozījums uh, ar lielu mutisko grozījumu. Redzat, ka svītrojas uh, from the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund un pielicis klāt tekstu, kas par, kas pret, 1, 2 atturas pieņemts. Septītais referentgrozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais referenta par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Tout le monde a voté, le vote est... Vai es nav balsošu, beidzam balsot. 27 um, par viens pret sveicam referentu. Tagad um, ziņojums, kur ir norādīts mans vārds par Eiropas prokuratūru un tā biroju. Šīs, eh, um, šī tēma izsauc eh, Džordža Lajana jautrību. Sākam gadu jautri. Ir vesela virkne augas eh, grozījumu. Saprotu, ka viņa ir strādājusi ar kolēģi kopā. Ļoti iespaidīga alianse. Un referents ir spiests būt solidārs. Vai var piedāvāt balsojumu kopā? Nē. Nē. Vēlaties dalīt balsojumu? Dažiem vismaz. Nu, labi. Labi, labi. Ceturtais par. Pret. 1, 2, 3, 4. Atturas. Pieņemts. Piektais par. Pret. 4. Pret. Pieņemts. Sastais par. Pret. Pieņemts. Vienbalsīgi. Septītais par. Pret 1, 2, 3. Atturas pieņemts. 8. par pret. Atturas vienmazīgi pieņemts. 9. par pret. 1, 2, 3, 4. Atturas pieņemts. 10. par pret. Atturas pieņemts. 11. par pret. Atturas pieņemts. 12. Džeims Ellis. Referents par, par, pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atturas pieņemts. 13. Džeims Ellis. Ar orālu grozījumu, mutisku grozījumu. Par 1, 2, 3, 4, 5 atturas pieņemts. 14. atcelts. 1. Džeims Ellisa, kas par pret atturas pieņemts. 2. referents pret, kas par 1, 2, kas pret nav skaidrs. Eh, par otro grozījumu piedāvājam eh, elektronisko balsojumu, jo vairāk no jums guļ. Le vote est clos. Beidzam balsot. Ļoti interesanti. 7 pār 21 pret nē, es laikam gulēju. Trešais Džeimsēlis referents pret Kaspar. 1, 2, 3, 4, 5, kas pret vairākums atturas noraidīts. Galīgais balsojums elektroniski. Beidzam balsot. 27, 27 par 1 pret. Nulē turējušies sirsnīgs veicu referentu. Alors, je vous propose maintenant. Tagad došu vārdu referentam par Eiropas investīciju bankas ārējo darbību pilnvarām saskaņā 70. pantu. Un te ir bijuši ļoti daudzi trilogi šajā jautājumā. Lūdzu, Kalfina kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti īsi. Nolīgums ir panākts ar padomi. Mēs esam pieņemuši kopīgo tekstu. Beidzām trialogu pagājušā gada beigās. Tas bija diezgan ātri, jo komisija piedāvāja tiesību aktu jau eh, eh, pagājušā gada vidū, līdz ar to mums bija tikai seši mēneši laika, lai to paveiktu. Un mēs eh, izpildījām to, kas ietilpa parlamenta mandātā. Grozījumi attiecās pirmkārt jau uz griestiem. Mums izdevās saglabāt pašreizējo griestu apjomu, kas ir aptuveni 13 miljardi nākamajam finanšu periodam. Un papildu 3 miljardi, kas tiks izmantoti nevis no budžeta, bet eh, no fondiem, kas ietilpst attiecīgajos instrumentos. Tāpat bija teksts, kas attiecas uz caurskatāmību, ziņošanas prasībām, atsevišķi teksti, kas eh, vairāk koncentrējās uz eh, sociālo vides dimensiju finansējuma kontekstā, klimata aktivitāšu labāka izpratne, kā arī starposma uh, vidustermiņa ziņojums ir arī divas uh, valstis, uh, Mjanman, Birma, šie divi jēdzieni, kas tiek ieviesti šajā tekstā. Un jāsaka, ka vakar man bija jāuzklausa bankas lūgums veikt neliels grozījums vienā no punktiem, bet es domāju, ka tas tik ļoti nemainīs padarīto, un es negribētu apdraudēt visu procedūru un atsākt diskusijas par šo tekstu. Nedomāju, ka tas sagādās problēmas. Te runa ir par projektu ziņošanu, es domāju, ka mēs paliksim pie pašreizējās situācijas. Es ieteiktu jums balsot par šo tekstu, lai varētu nodrošināt uh, nākamo, band, um, nodrošināt nākamo mandātu. Paldies! Ļoti skaidra prezentācija. Piedāvāju balsot elektroniski. Runa ir par ļoti svarīgu vienīgo uh, balsojumu. Tātad. Um, Balsojums par mūsu referenta ziņojumu. Votī, votī, votī. Balsojiet, balsojiet, balsojiet. Vai visi nobalsojuši? Visi nobalsojuši. Esam 28, 27 par 1 pret 0. Atturējušies sveicam referentu ņemsim vērā šos eh, eh, juridiskās korekcijas un kad juristi lingvisti no abām institūcijām būs paskatījuši to, šo tekstu, kā budžeta komitejas eh, priekšsēdētājs, es parakstīšu kopējo grozījumu tekstu, lai iesniegtu plenāru sesijā martā. Un tā tad tagad paliek pārvietojuma pieprasījums no Giovanni Lavija, kurš nav šeit. Ah. Alors, à moins que... Labi. Tātad, ja vien kāds no viņa grupas nevēlas uh, prezentēt referenta vārdā par šīm rekomendācijām, tad lūkšu balsot uh, par 45 tekstu. Proti, pēc uh, visu budžeta līniju piemērošanas eh, pārbaudīšanas 2013. gada budžetam komisija piedāvā iz, pārdalīt 140 miljonus, tajā pašā laikā rubrikā 1b nesamaksāto rēķinu apjoms ir palielinājies līdz 23 miljardiem 400 miljoniem eiro. Gada beigās. Tātad, nu jā mēs esam diezgan mm, tāda liela atšķirība te parādās skaitļos, kas ir diezgan iespaidīga un diezgan ātri varētu radīt arī problēmas šogad. Tā, nu kas ir par šo pārvietojumu? Kas pret? Viens pret atturas pieņemts. Es domāju, tas būtu viss par balsošanu. Un tagad piedāvāšu pievērsties piektajam darba kārtības e, punktam. Un šeit dodu vārdu par 2015. gadu budžeta pamatnostādnēm vārdu Edram Gārdies de Rumpļāvu. Lūdzu. Como siempre, no acabam. Kā vienmēr. ir tā kā tikko kā ir pieņemts budžets, un mēs sākam jau strādāt pie nākamā kāda budžeta. Mums ir tagad jāsodā pie 2015. gada budžets. Tas būs īpašs budžets, jo būs jauns sasaukums, bet eh, mēs ar mūsu darbu mēģināsim rūpēties par to, lai šīs izmaiņas būs jauns sasaukums, jauna komisija, lai tas neatstātu tik lielu iespēju uz mūsu ikdienas darbu. Konkrētajā ziņojumā, kur ir runa par vadlīnijām, 2015. gadam ir jānosūta komisijai, un eh, es eh, vēlēšu strādāt pie šī ziņojuma prioritātes ir note, jānosaka ļoti skaidri. Tādēļ tas ir iedalīts divās daļās. Nu, viens puses ir runa par politiskajām prioritātēm. Tās ir saistītas ar to, kāda saistības būs Eiropas Savienības budžetā un uh, ir uh, ļoti daudz, kas, kas ieņem vērā saistībā ar maksājumiem maksājuma apropriācijām, tad tam ir veltīta liela nozīme. Politiskās prioritātes 2015. gads ir otrais gads, eh, kurā darbojas daudzgadu finanšu schēma. Un uh, kopējā summa ir uh, mazāk nekā mēs to būtu varējuši vēlēties, bet tas ir uh, pamats, ar kuru mums ir jāstrādā. Analīze par politiskām prioritātēm ir tāda, ka 2015. gadā iespējams ekonomika uzlabosies. Daži skaitļi no 2014. gada jau norāda, ka tā varētu būt. Tie ir makroekonomiskie skaitļi. Bet, eh, ja paraugās, kāda ir eh, pilsoņu ikdienas dzīve, tad tas eh, liekas, ka tā vēl nav, ka kaut kas būtu uzlabojies. 2015. gadā Eiropas Savienības budžetā mums būs iespējams eh, palīdzēt Eiropas pilsoņiem pārvarēt krīzes izraisītās sekas, ņemot vērā makroekonomiskos skaidrļus. Tas nozīmē, ka mums ir jāatbalsta tās programmas, kas ir tieši saistītas ar pilsoņu ikdienas dzīvi, ir īpaši tās programmas, kuras eh, tiks atbalstītas no budžeta puses. Mēs nevaram prasīt, lai vairāk nauda būtu struktūra fondiem, ja tas viss vēl, nezinu, vēl nebūs uzsaucies. Tās ir, tad ir runa par programmu, kas 2015. gadā patiešām jau notiks 100% no to apjoma. Daudzgadīgās finanšu schēma. Uh, nauda jau ir daļa izmaksāta, apvērsni 2020, Erasmus un citas programmas. Un tur, eh, ja virzamies ceļš, pa kuru mēs varam iet kopā ar komisiju, manuprāt, mums vajadzētu precīzi paraudzīties, kādas programmas var tikt eh, pastiprināts, atbalstītas, kuras programmas varētu atbalstīt ar eh, iepriekšējo finansējumu, uh, pētniecība, izglītība, attīstība, programmas maziem vidējiem uzņēmumiem. Tur mēs varam palīdzēt, it īpaši, ja runa ir par nodarbinātību, jo tā ir viena no pirmajām prioritātēm. Par to esam runājuši arī mūsu komitejā. Ir nodarbinātība ir prioritāte. Tas ir politiskās prioritātes 2015. gadam. Tālāk par uh, maksājumu apropriācijām. Tur uh, nav nekā jauna faktiski. Tā ir problēma, kas jau iepriekšējos gados ir uh, vienmēr parādījusies. 23,4 miljārdi eiro netika izmaksāti. Netika samaksāti. Tad tie nesamaksāti rēķini. Ja mēs paraugāmies uz uh, iepriekšējiem gadiem tas būs vēl vairāk. 2014. gadā šie nesamaksātie rēķini atstās ietekmes 2015. gadu, un tas izraisa bažas. Mēs savā komitejā esam par to runājuši. Ir pietiekami daudz instrumentu, lai atrisinātu šo problēmu. Ir arī līmenis neparedzētiem mērķiem, uh, tikko kā ir panākta vienošanās par budžetu, bet ja mēs tiešām redzam, kā ar šo maksimālo uh, robeža nepietiek, tā ir jāpalielina. Tās ir politiskās gribas jautājums. Šajā ziņojumā, šajās pamatnostādnēs komisija ir teikusi, ka tā mums sniegs aktuālā informāciju, kāda ir situācija ar maksājumiem. Pagājušo gadu tā to arī darīja. Mums bija īpaša sanāksmes par eh, maksājumiem, kādreiz tas bija kopā ar padomi, ar vairāk padomus pārstāvjiem, atceries ar mazāk padomus pārstāvjiem. Ir svarīgi vienmēr saņemt aktuālu informāciju un meklēt risinājumus. Mēs jau nevaram visu laiku palielināt šo deficītu, kas jau gadiem ilgi ir veidojies, jo kaut kad vairs nebūs iespējams ar to visu tik galā. Kas ir pozitīvi? Pirmajā gadā finanšu schēmā maksājumi bija mazāki un var izmantot arī to, kas ir eh, no iepriekšējā finanšu schēmas, lai ar to samaksātu. Bet, ja mēs eh, pieļausim, ka veidojušās deficīts, to būs ārkārtīgi grūti vispār izlīdzināt. Un normalitāte nekad neiestāsies. maksājumi ir ārkārtīgi e, augsti, un tas nav nekādā veidā saistīts ar struktūra fondiem. No reāli tas viss e, ir ārā, tas nav tur iekļauts, bet vienkārši runa par to, ka maksājumi netiek e, samaksāti. Un par ziņamā par to ir teikts. Pamatnostādnēs nav jāsniedz detalizēts pārskats Un tādēļ es šeit runāju par prioritātēm. Sarunās, kad mēs redzēsim attiecīgās summas, eh, tad mēs varēsim runāt, ka, ko mēs kā parlaments mēs šeit prasām. Un šeit mēs vēršamies pie komisijas, un tādēļ es mēģināju to visu izklāstīt skaidri, vienkārši un saprotami. Merci beaucoup. Paldies. Es domāju, ka tieši te maksājuma elements ir tas, kurš pievērsīs mūsu uzmanību. Sekretariāts man norāda uz to, ka jau ir problēmas uz vietas arī attiecībā uz humanitāro palīdzību. Un es domāju, ka būs jāliek uzsvers arī uz šo aspektu. Herr Vorsitzende, ähm, ich bedanke mich zunächst. Priekšsēdētājs iznīgi paldies Ādai par to, ka viņa Mums vakar atsūtīja savu projektu par pamatnostādnēm. Domāju, ka mēs tādu plašu konsensu varam sasniegt, tiepaši, kas attiecas uz maksājumiem, ir tiepaši ņemot vērā, ka vēl samaksāšana gaida tiem maksājumiem, kas, par kuriem nav, nav samaksāts iepriekšējos gados, kur reģioni ir tikuši izrakstīti, un uh, gada laikā mēs redzēsim, cik uh, lielas ir prasības, kas eh, būs mūsu budžetam. Šai sakarā es gribētu izteikt arī nelielu komentāru komisijai, kas eh, izriet no darba budžeta kontrolas komitejā. Es arvien vairāk saņēmu informāciju, ka eh, pieteiktie maksājumi tā iestāde, kas dod atļauju un veic auditu, uh, tajā pašā ģenerāla eh, direkcijā bieži vien šīs iestādes nav eh, vienās domās par to, kādā veidā visam jānotiek. Un eh, kaut arī projekts ir veiksmīgs, tad pēkšņi parādās tāda situācija, ka institūcija, kas veica auditu, apšauba šo maksājumu. Un uh, vai tā ir metode, uh, lai sama, samazinātu maksājumus, tad tā nav laba metode, jo projekta organizatori valstīs ir absolūti neziņā, jo projekta organizētāji taču paļaujas uz to, ka atļauja ir, un ja projekti ir veiksmīgi, tad uh, viņa gaida, ka arī maksājumi būs, un nevis pēc tam tiek mainīta procedūra Tātad, ja šie projekta īstenotāji ir uh, strādājuši veiksmīgi, tad viņiem ir jāsaņem maksājumi. Un uh, tas ir jāprasa no dalību valstīm, lai projekta pieteicējiem sniegtu drosmi, lai viņi īstenot šos projektus. Vēl viens punkts. Es domāju, ka septiņu gadu beigās daļa no valstīm, it īpaši Bulgārijā un Rumānijā, nauda nebija varējusi tikt izmantot. Rumānija un Bulgārija no 2014. gada tām vajadzētu sniegt atbalstu, lai šīs abas valstis varētu gūt labumu no tās naudas, kas ir paredzēta tām. Un mēs gaidām eh, no Eiropas komisijas eh, lielu atbalstu, un tas būtu ļoti pozitīvs ieguldījums. Mēs gribam izmantot līdzekļus attiecībā šīm ažām, eh, abām valstīm, kas ir paredzētas, ir īpaši kohēzijas fondos. Vēl viens punkts. Eh, Bija lielā diskusija par NSA un par drošību mūsu pilsoņiem. Un eh, pētniecības jomā cerams izdosies atbilstošā veidā uzsākt programmas un uh, prasīt no dalībvalstīm līdzekļus, jo tieši drošības jomā, interneta jomā, vajadzētu izvirzīt par prioritāti to, ka mūsu pilsoņu dati ir drošībā, un es domāju, ka budžetā ir jāparaz attiecīgi līdzekļi, bet arī maksājumiem ir jābūt veiktiem, lai attiecīgie projekti varētu tikt uh, īstenoti. Es priecājos par sadarbību ar Aldu. Uh, Un uh, pamatnostādnes ir uh, kā pamats, kas uh, kāpos par iegūtiem mūsu diskusijām. Tā kā būs attiecīgie dokumenti, tad mēs par saturu varēsim labi diskutēt. Paldies! Yes, thank you, and thank you to Aida for... Paldies, paldies arī par vadlīniju prezentāciju. Es varu piekrīst tam, ka jūs uzsvērat jauniešu bezdarbu un arī lielāka atbalsta mobilitāte izglītībai mūsu zaļo nostājā uzskatām, ka prioritātēm ir arī jāsasautas ar Eiropas izaicinājumiem, parāds konkurētspēja, arī nepieciešamība transformēt mūsu ekonomikas, lai nodrošinātu ilgspējību. Bieži vien mē, mēs sakam, ka uh, ir jānošķir ekonomika no CO2 emisijām, tas būtu jauns stimuls mūsu ekonomikām, un tad arī jauniešiem tas būtu arī tā būtu iespēja iegūt vairāk za, tās atsmās zaļās darba vietas, daudz elementu, izņemot Eiro 2020 stratēģiju, ir jāiekļauj 2015. gada budžeta izstrādes centrā, tam varam piekrist tālāk par šo frontloading, mēs uzskatām, kā. Ka maksājuma kapacitāte ir jāņem vērā, lai varētu uh, izvairīties no Eiropas Savienības fonda izšķērdēšanas. Piekrītu jūs izvērtējumā par to, ka ar maksām līmeni mums ir liels problēmas, tas nav pietiekams un vēlreiz uh, būs arī nopietnas konflikts ar padomu par šo. Paldies! Paldies! Gribētu piebilst vēl pāris punktus. Paldies, ka šīs uh, pamatnostādnes jau ir sastādīts, un paldies arī par vispārīgo komentāru. Vēlos uh, tikai papildināt. Eh, bezdarbs. Es domāju, ka ņemot vērā Eiropas situāciju, mums nevajadzētu runāt tikai par jaunas bezdarbu, bet patiešām par bezdarbu 55 plus paudzē. Pārāk daudzi no šīs, uh, šī vecuma grupas ir bez darba, Un, eh, ja mēs vēlamies domāt ilgspējīgi, tad tur ir kaut kas jādara. Par eh, struktūrālo investīciju fondu gribētu piebilst šeit arī par zinātni, jo arī šeit pastāv vēl nepieciešamība investēt, un šeit eh, ir jāatrod konkrēts iespējas, ir tīpaši veselības un veselības aprūpas jomā, profilaks jomā. Izglītība personīgi man ir ļoti svarīga, un, protams, arī ar panākumiem samazināt jaunas bezdarbu. Un ar lielu prieku jau gaidu daudzās un konstruktīvās diskusijas. Paldies! Jā, Mildr. Thank you, uh, Chairman. Mildr kungs, paldies. Arī varu atbalstīt referentu priekšlikumu, taču gribu piebilst vienu punktu. Varbūt arī iesniegšu grozījumu, kas man ļoti satrauc. Uh, Esošajā daudzgada budžetā nav nekāda nosacījuma attiecībā uz uh, dzīvnieku veselību, uh, dzīvnieku slimību uzliesmojumiem. Mēs redzam, kā pēdējo gadu laikā ir um, redzēt ļoti nopietni dzīvnieku slimību uzplaiksnījumu, un jūs redzat, ka tas ir maksājis vairākus miljārdus eiro. Tas ir ļoti skaidri arī uh, atrunāts, bet uh, daudzgad finanšu schēmē, schēmā nav par to runāts. Vairākas gadus apakaļ budžeta komitejā mēs nācām klāja ar iniciatīvu, lai uzsāktu pētījumu par uh, privātiem apdrošināšanas schēmām. Pētījuma risinājums, uh, uzaicinājums bija tāds, ka tas ir izdarāms, un mums ir jābūt gataviem tam. Es iesniegšu grozījumu šai virzienā, kā pirms oficiālās budžeta prezentācijas jūnijā arī komisija ziņos, kā tā ir iecerējusi arī rīkoties uh, attiecībā uz turmākiem dzīvnieku slimību uzliesmojumiem. Paldies! Sí, gracias, presidente. Este es un año. Jā, paldies, priekšādātāji. Šis ir īpašs gads. Arī budžeta procedūrē mūsu referentei arī vēlreiz pieminēt divas lietas, kas man šķiet īpaši svarīgas šajā būtiskajā gadā, pāreiz gadā, kurā būs vēlēšanas. Un uh, tagad uzsākas daudzgada finanšu schēma, un pirmajos gados, protams, uh, iezudumā laiks, jo komisija dalība valstu operacionālas programmas apstiprinās un pēc tam būs jāveic mm, vienošanās, lai varētu īstenot šīs programmas. Pirmie darbi, kas būs eh, jaunajai budžeta komitejai, jaunajā parlamentā, tur vajadzēs eh, izdarīt samērā liels piedienu uz Eiropas eh, komisiju, lai tā pietiekam ātri sagatavo visu, kas nepieciešams šīm programmām, un lai nebūtu tā, kā tradicionāli ir ka katrā programma periodā viens vai divi gadi tiek zaudēti, jo šīs programmas nav apstiprinātas. Jau gads faktiski ir zaudēts, un varbūt pat jau pusotrs, jo problēmas, kas mums ir bijušas šajā sasaukumā, ir skaidrojums tā, ka Eiros komisija par vēlu pieņēma uh, lēmumus. Es negribu visu vainu uzgrūst komisijai, tas ir saistīts arī ar programmām, kas tika iesniegts dalībvalstīm, bet tas tā ir, ka mēs vienmēr kavējamies, un uh, pēc tam tas kaut kādā veidā viss ir jāatrisina vai jāsaglābi. Ir vēl viens punkts, kurā es vēlētos referenti lūgt jaunajā sasaukumā strādāt pie šāda jautājuma. Mēs, mums būs tāda pati problēma, proti ar uh, maksājumu aizkavēšanos. Tur darbu vajadzētu turpināt. Un uh, grozītais budžets uh, par pagājušo gadu tika pieņemts, bet ir svarīgi šo īpašo procedūru izmantot. Protams, ka mums būs jaunie budžeta komitejā, būs noteikti jauni koordinatori, jauns priekšsēdētājs, bet, ja būs nepieciešams, tad referentē vajadzētu rūpēties par to, lai būtu nepārtrauktība. Vajadzētu pieprasīt šīs sanāksmes, kurās par to ir runa, jo ar maksājumiem ir ļoti sarežģīta situācija. To vajadzētu atrisināt. Paldies. Paldies. Vārds referentei. Jā, paldies. Pavisam īsi. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un uh, būs vēl atsevišķas nianses, kas mainīsies, bet tas, ko es tagad dzirdēju, uh, Eh, tas nozīmē, ka mēs atbalstām vienu tādu pašu nostāju. 26. februāris ir termiņš, un es centīšos jūs priekšlikumus ņemt vērā, cik vien tas būs iespējams, un eh, trīs, četrus būtiskākos punktus es iekļaušu Vēlētos lūgt, eh, lai mēs nepasūst detaļās un neiešlīt atsevišķās programmās, jo tad būs kaut kas, eh, kas mūs pavadīs visu debašu laikā. Tā kā lūdzu, nepārāk sarežģīt, nepārāk kompleksi veidojiet visu, jo mums ir visvarīgākais eh, noteikti prioritātes. Un es domāju, ka nodarbinātība ir galvenais punkts. Nav runa tikai par jaunas bezdarbu, ir runa par eh, arī par vecākiem bezdarbniekiem. Pie šī jautājuma jāstrādā arī pētniecība, attīstība, ilgspējīga ekonomika, visas prioritātes eh, ir eh, jau tikušas bieži pieminētas, un šajās pamatnostādnēs mums to visu vajadzētu skaidri iekļaut, lai komisija zina, kādas ir mūsu prioritātes vai tā jūnijā, manuprāt, bija 4. jūnijā paredzēts, lai Eiropas komisija varētu iesniegt savus priekšlikumus par budžetu. Kā jau teicu, tas viss ir samērā sarežģīti, jo būs vēlēšanas jauna komisija, un tas, protams, atstās ietekmi uz uh, budžeta projektu. Gribētu kolēģiem teikt, jā, par uh, maksājumiem tas darbojas. Mēs, protams, nesasniedzām visu, ko vēlējāmies, bet uh, mē, mums, e, mēs bijām saņēmuši samērā labu informāciju, lai varētu pierādīt padomē, kā patiešām ir e, reāla nepieciešamība strādāt ar šīm maksājuma problēmām. Tā nav vienkārši kaut kāda mūsu ideja, bet tā ir ļoti reāla problēma. Nav īsti skaidrs, kad mēs budžeta komitejā to visu pieņēsim. Manuprāt, ir vēl problēma ar datumiem, bet koordinātori to atrisinās. Es vēlos, lai tas tiktu pieņemts marta plenārsēdē, jo aprīļa plenārsēdē noteikti būs tā. Es eh, nebūšu šajā laikā, jo esmu stāvoklī un tajā laikā tad es eh, nepiedalīšos, eh, bet es, vis, es vienkārši gribu, lai tas viss nesarežģītos vēl ar, mm, un neaizkavētos. Paldies! Tā tad pievērsīsimies eh, sastiem darba kārtības punktam. Un tad sastais darba kārtības punkts, citas iedaļas. Jā, paldies priekšādātā. Es koordinatoru sanāksmē jau visu pastāstīju, man uh, ir maz ko piebilst nevēlu šeit runāt par uh, pamatnostādnēm, bet uh, tieši atsaukties uz uh, ziņojumu par vērtējumiem ir uh, šeit paredzēta vienošanās, un ideja ir šāda. Mēs uh, vēlamies, uh, lai būtu balsojums uh, par uh, Tādēļ mums vajadzēja kāda procedūra, tādēļ, lai tas izietu um, mārta plenārsēdē. Un uh, ir uh, ziņojuma. Februārī būs uh, ģenerālsekretāra uh, ziņojums, un tad tā būs parastā procedūra. Uh, procedūra ir tikusi saīsināta, jo mēs vēlamies, lai marta plenārsētas viss tiktu jau pabeigts. Turklāt mums vēl būs eh, vajadzīgi papildus eh, centieni arī no administrācijas puses un eh, no sekretariāta puses budžeta komitejā, arī raugoties uz dokumentu tūkojumu. bet uh, būtu svarīgi, lai martā tas tiktu pabeigts. Tur ir papildus problēmas ar uh, algu pielāgošanu. Esam faktiski juridiskās uh, komitejas rokās. Tas ir atkarīgs no juridiskās komitejas. Un uh, Lamas Urkungas lūdza sniegt informāciju par to, cik tālu pavirzījušies darbi. Un kāda izskatās iespēja vienoties Tas atstās ietekmi uz uh, budžeta līdzekļu palielināšanu 2015. gadā, cik daudz ir jāparādz uh, augu pielāgošanas dēļ, ņemot vērā skaidrs no 2012. un 2013. gada. Ir arī komisāra Levandovska vēstule visām institūcijām, kurā teikts, kādas pamatnostādnes nosaka komisija par uh, paaugstināšanu. Tad ir ģenerāla sekretāra ziņojums no budžeta komitejas sanāksmes. 4. februārī notiks šī sanāksme. Tur tiks noteiktas šī ziņojuma pamatnostādnes un es kā referents runa šeit to visu noformašu kopā ar ēnu referentu. Herr Präsident. Ähm Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu, piekrītu referentam, ka mums vajadzētu censties procedūru pēc iespējas martā pabeigt. Bet gribētu vienkārši pateikt, ka precizitātē vajadzētu būt prioritāri attiecībā pret ātrumu, kur ir runa par uh, budžeta, uh, par komitejas uh, locekļu tiesībām, un runa ir par to, ka lēmumi ir ļoti labi jāsagatavo. Mums nevajadzētu šeit visu pārāk ātri virzīt uz priekšu. Es vienkārši ieteiktu referentam šeit raudzīties, kas attiec uz mērķi to visu pabeigt martā. Vienkārši gribēju lūgt padomāt, ka šeit vajadzētu drīzāk rīkoties piesardzīgi, nevis ātri. Mums ir runa šeit par ļoti tādu jūtīgu dokumentu. Esam vēlēšanu gadā un eh, šeit pastāv dažādas idejas. Ko politiski var darīt un lai šeit uh, risināt kritiskos jautājumus. Un uh, m, agrāk mums ir izdevies šo inflācijas līmeni saglabāt pietiekami zemu. Es ceru, ka arī nākotnē tas izdosies. Paldies! Uh, thank you, President. Uh... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jā, es domāju, ka vispārējā pieeja būtu turpināt to veiksmīgo darbu, ko esam ieguldījuši pagājušo gadu darba grupā, kur mēs eh, definējām, kādi būtu efektivitātes ietaupījumi un eh, krīzes atbalsts. Un eh, es domāju, ka mēs varētu runāt arī par algu jautājumu. Sevišķi eh, runājot par vēlēšanu došanos, es domāju, ka tas varētu diezgan lēni virzīties uz priekšu. Es domāju, ka būtu vēl arī nepieciešama lielāka skaidrība par sarunām ar ģenerāla sekretariātu un divām padomnieku komitejām, kas tātad attiecas uz tulkošanas, raktiskās un mutiskās tulkošanas eh, ietaupījumiem, kam bija jāsniedz diezgan ievērojami ietaupījumi, un es domāju, ka tas ir jautājums, kas joprojām nav skaidrs cita starpā, un joprojām ir jautājums par to, kādi būtu budžeta ietaupījumi, un šajās sakarā runa ir par to, ka varētu būt budžeta neitrāls rezultāts. Cerams, ka mēs pieturēsimies pie šīs uh, pozīcijas un turpināsim par to diskutēt arī ar ēnu referentiem. Simplemente, pues, eh, recordar que. Jā, vēlreiz gribētu atgādināt, ka budžeta izstrāde no parlamenta puses. Tur ir divas ļoti skaidras daļas pirms vēlēšanām, pēc vēlēšanām, jo politiskās eh, partijas un eh, būs jāuzklās arī jaunie parlamenta deputāti attiecībā uz budžeta projektu un vajadzēs eh, viņu viedokli ņemt vērā. Tādēļ šīs pamatnostādnes nevajadzētu tā stingri noteikt, Vienkārši vajadzētu šeit eh, veikt vērtējumu, ko veiks arī parlamenta administrācija. Un eh, es domāju, ka tādas detalizētākas debates būs eh, otrajā pusgadā. Tas ir ļoti būtiski. appelle une première discussion sur un euh, Diskusija par euh, iniciatīvas euh, ziņojumu par iegūto pieredzi un turpmākajiem pasākumiem sarunās par daudzgadu finanšu schēmu laika posmām no 2014. līdz 2020. gadam. Es pats esmu referents un arī Ivailo Kalfins, šķiet viņš nav šeit, Pat laban principi tika izlēmti šim ziņojumam kontaktgrupā, kas pavadīja sarunas par daudzgad finanšu schēmu. Ziņojuma mēķis nav atgriezties pie būtības sev daudzgad finanšu schēmai, bet drīzāk nākt klajā ar iegūto pieredzi un atziņām un to, kādas būtu šīs pamatatziņas, no kurām mēs varētu gūt pieredzi. Lisabonas līguma kontekstā esam izteikuši vilšanos vairāk kārt, ka neesam redzējuši izmaiņas procedūrā, kādas sagaidījām. Cits starpā bija arī tātad diskusija par mūsu līdz koplēmuma pilnvaru uh, saglabāšanas uh, jautājums arī bija viens no aktuālākajiem jautājumiem. Un tātad šis ziņojums koncentrējas uz šo problemātiku un šajā ziņā to var atstāt mantojumā nākamajam parlamentam un nākamās sasaukums varēs uh, balstīties uz šiem elementiem un izmantot vidustermiņa izvērtējumā, kā tas ir nolēmts, vienojoties ar padomi. Ziņojumā mēs esam izteikuši vairākus politiskus apsvērumus. Mēs jo, jo īpaši nožēlojam to, ka ir tāda ļoti grāmatvediska pieeja no padomas puses kas eh, nevienmēr atspoguļo mm, patieso situāciju un mūsu vēlmes un eh, arī padomas lēmumi, kas ir saistīti ar budžeta pieņemšanu, nevienmēr atbilst iecerētajam. Mēs esam izvērtējuši to, kā darbs būtu varējis norisināties ar padomi jo mums regulāri bija viedokļu apmaiņa ar padomi, taču bija situācijas, kad uh, diskusijas uh, jau aizgāja līdz Eiropadomas līmenim, un tad mēs uh, netikām iesaistīti, vai arī tikām ļoti maz iesaistīti. Mēs atgriežamies pie institūciju plāna Proti mūsu koplēmuma pilnvaras eh, ir jāsaglabā, un mēs tikai daļai esam varējuši rīkoties eh, tā, kā esam iecerējuši, proti eh, robežas, kādas tika nospraustas, nebūtu neatbilst līgumā paredzētajam un neparedz pietiekami plašas koplēmumu pilnvaras no parlamenta puses. Mēs esam par to jau runājuši vairāk kārt. Un ļoti bieži padomas lēmums tiek uzskatīts par gala vārdu, gala lēmumu, par kuru parlamentam nav iespējas vairs izteikties. Tāpat esam iekļāvuši vairākas norādes um, par um, daudzgad finanšu schēmas um, īstenošanu praksē un arī, kas attiec uz nākamo parlamenta sasaukumu. Es domāju, pats būtiskākais ir tas, ka nākamajam sasaukumam būs formāli jānoslēdz vienošanās ar komisiju. Un nevajadzētu to no, eh, nivelēt līdz tādam līmenim, kā tas notika iepriekšējās daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Finansējums notiek no valstu puses galvenokārt un nevis no pašu resursu puses, līdz ar to ir svarīgi ņemt vērā to, lai pašu resursu grupa uzraudzītu finansējumu un lai šie nosacījumi tiktu ievēroti tajā pašā laika posmā, kad notiktu vidustermiņa izvērtējums, un tad attiecīgi būtu arī izmaiņas nākamās daudzgada finanšu schēmas kontekstā, uh, cerot, ka būtu lielāks eh, pašu resursu finansējums nākamajai daudzgad finanšu schēmām. Kāda sākotne bija eh, jau cerēts attiecībā uz šo laiku posmu. Tātad lielos vilcienos tas būtu galvenais, ko mēs eh, piedāvājam. Un līdz 10. februārim ir iespējams iesniegt grozījumus. 12. februārī tie tiks skatīti komitejā un cerams vai nu martā, vai nu aprīlī varēs nobalsot par šo ziņojumu, nu katrā gadījumā pirms vēlēšanām tam būtu jānotiek. Paldies. Jā. Helga. Jā, paldies. Mēs uh, konstruktīvi strādāsim pie šī ziņojuma, taču es domāju, ka pat tad, ja mums ir ļoti daudz uh, jautājumi, kuros kritizēt padomu un padomas pieju un nevēlēšanos eh, sarunāties eh, un diskutēt, man liekas, mums būtu vairāk jāatspūgļo mūsu pozīcija, jo mēs vienmēr nonākam pie tā paša. Proti, mēs jautājam, kāda tad ir mūsu apņemšanās un mūsu vēlme iestāties par idejām. Manuprāt, ir viegli apvainot padomi, vainot padomi. Uh, Un ir skaidrs, ka ir jāmācās no kļūdām, taču jādomā par mūsu pašu lomu, lai, varā, lai tas varētu palīdzēt nākamajās sarunās ar padomi. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāki novērojumi. Jūs zināt, ka es esmu par pašu resursiem, taču neuzskatu, ka 85%, uh, kas nāk no valstu nodokļiem ir pietiekami liels arguments. Pirmo reizi 94. gadā, 84. gadā Tečeri nāca klajā ar pierādījumiem, kas bija laikā, kad bija pašresursu sistēma un nebija pilnīgi nekādas, kādu ieguldījumu no dalībvalstīm Eiropas budžetām. Un tajā laikā Tā tad bija, uh, nebija nekādu domstarpību par to, līdz ar to šie 85% nav nekāds arguments, lai būtu vēl šie paši resursi. Galvenais um, ir tas, ka, ja ir paši resursi, tad nav problēmas ar valstīm, kas nemaksā. Es domāju, tas ir galvenais um, jautājums. Pārējos jautājumos uh, es uh, Piekrītu Helgai. Ja parlaments būtu teicis nē, tad tas būtu ļoti efektīvs instruments, taču mēs tā nedarījām. Līdz ar to mēs padomē sniedzām visas iespējas rīkoties tā, kā tā vēlējās. Līdz ar to jautājums būtu, ko mēs varētu uzdot jaunajam komisijas priekšsēdētājam par to, ka ja 2016. gadā tikai viena dalībvalsts ir pret um, kādām, um, kādiem, kādām nostādnēm padomē, tad uh, tas vienalga nav pietiekami, tad ir jābūt vienmalstīgai atbildēji uz uh, šādām sarunām. Mēs uh, vienīgais, ko varam darīt, ir teikt nē, un tas ir ļoti ietekmīgs instruments. Es domāju, ka vēl būtu labi minēt arī to, ka nākamreiz uh, kad mums būs iespēja 2019. gadā iespēja izteikties par piecu gadu daudzgad finanšu schēmu. Tas būs uh, vienlaikus ar jaunām vēlēšanām. Un tad būs uh, uh citādāka situācija. Pretējā gadījumā šobrīd runē par termiņa beigās esošu parlamentu. Boa tarde. Eu, eu, algumas reflexões já foram aqui transmitidas. Eu creio que é sempre útil. Par to, kas eh, tika teiks, es domāju, ka vienmēr ir eh, ļoti vērtīgi, ja mēs domājam par to, kas ir noticis agrāk un eh, par to, ko mēs no tā varam mācīties. Kāda ir bijusi procedūra par daudzgadu finanšu schēmu? Un E, es iesniegšu arī grozījumus un piedalīšos e, debatēs, bet godīgi sakot, es domāju, ka ir faktiski jau par vēlu. Un e, visu šo negatīvo aspektu, negatīvo rezultātu, ko tas nozīmē pilsoņiem, to vairs nevar mainīt, kad kolēģi Helga Tripere un arī citi kolēģi teica, ka tas, ko padomos uzspiež, tas nav viss, jo parlaments pirmo reizi ir saņēmis iespēju piedalīties sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, teikt arī nē. Bet, manuprāt, ir tā, ka lielākā daļa Eiropas Savienības valdību ir uh, sadarbojušās divās lielās politiskās grupās, un tas viss ir uh, pārstāvēts arī parlamentā. Un uh, šīs politiskās grupas izdara spiedienu arī uz Eiropas parlamenta deputātiem. Es atvainojos, kas tik kritiski izsakos par dažiem kolēģiem, bet uh, tas vienmēr tā ir bijis, kopš es esmu šajā parlamentā. No sākuma šķietam bija visās politiskajās grupās liela grība nepadoties padomis spiedienam, bet beigās bija tā, ka tas tomēr nenotika, kā bija plānots. Tādēļ es domāju, ka nav īpaši vērts, ja mēs tagad saucam visi, ka tā ir mūsu vaina, un, un nekāda jēga nav tāpat rīkoties arī nākamajās sarunās. Arī tad, ja pēc uh, puses no šī uh, kopējās finanšu schēmas laika būs sarunas par uh, finanšu schēmas maiņu un grozījumiem. Protams, ka mums kopā vajadzētu visu padomāt, bet jāsaka arī godīgi, kas attiecas uz šo uh, daudzgads finanšu schēmu, tas daudz neko nedos, un tas ir ļoti žēl. Es nerunāju tikai savas politiskās grupas vārdā, jo mana politiskā grupa balsoja pret šo schēmu, bet trīs lielākās politiskās grupas šajā parlamentā tās, cerams, ka nākošais tā nebūs, bet šeit eh, palaidu garām iespēju pieņemt saprātīgu finanšu schēmu Eiropai. Paldies! As you were not Jūs nebijāt zālē, es prezentēju tātad šo jautājumu, bet nu vērts jums Kalfinkungam. Jā, es nerunāšu ar prezentāciju, es domāju, ka visiem kolēģiem tas ir gana skaidrs, bet reakcijas dzirdēto no manas puses šīs, par šī ziņojuma mērķi, ne, mēs nevēlamies izvērtēt daudzgad finanšu schēmas rezultātu. Uh, mm, izvērtējumi var būt ļoti dažādi, atbilstīgi partijas nostājām un tā tālāk joprojām. Nē, šī ziņojuma ideja ir eventuāli runāt par strupceļiem sarunās, kāds bija lielākās problēmas un eventuāli nākamajās sarunās. Uh, ko mēs varam mācīties. Daži no šiem jautājumiem tika atrisināt veiksmīgi. Es domāju, ka pārdomas lēmums februārī noslēgt dažs no šiem jautājumiem. Tomēr parlamenta pēc tam izdevās atkal atvērt šos jautājumus. Mums izdevās tas šoreiz, taču nākamreiz nevajadzētu to darīt pēdējā brīdī. Ir jāizsakās par to skaidri un arī pieredze. Um, rāda, ka tas nav pieņemami. Šeit mēs runājam par šo pāreiz klauzulu un kāda tad uh, ir iespēja to izmantot. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Šeit mēs runājam par iespēju izstrādāt vienošanos par to, kādā veidā tiek vēst sarunas par budžetu ar padomi, jo Lai kāds būtu rezultāts, fakts ir tāds, ka mums bija ļoti maz laika sarunām ar padomi, jo vienkārši padomi nevēlējās uzsākt sarunas laicīgi. Mums bija absolūti kļūdaini pieeja vēlreiz, ka tas ir kas tāds, kas ir atspoguļots šeit. Padomi nekad nav diskutējusi par politikām, mēs to sākām darīt un tā bija ļoti laba pieredze parlamentam, ka mums bija eh, izvērsts sākotnējs darbs Jautājums ir par to, kā, pad, kā padarīt uh, iespējami to, lai padomu sāk diskutēt par politikām. Tās ir jomas, kas mums šeit ir jāatrunā un ir jāatrod, kā to risināt nākamajās sarunās, vai tas būtu daudzgad finanšu schēmas, viņas termiņu pārskats un tā tālāk, kā iesaistīties parlamentā. Mums ir arī pieredze ar komiteju un tam līdzīgi. Kolēģi, es domāju, tas ir kas tāds, kas būs ļoti liederīgs. Tas būs ļoti liederīgi uzkrājot uh, parlamenta pieredzi, vedot sarunas ar atgriežu schēmu atbilstīgi Lisabonas līgumam. Tad vēlreiz, mēs negribam šai pateikt rezultāts labs vai slikts, dažiem patīk, dažiem ne, es domāju, ka nevienam īsti tas nepatīk, bet, nu, varbūt tagad nav īstais laiks diskutēt par to, vai nepieciešams bloķēt procesu vai nē, bet, ja mēs tomēr varam gūt mācību nākamajām sarunām, tad, es domāju, tas arī ir jādara. Un sagaidu arī kolēģi grozījumus, kas iet šajā virzienā, jo iesaistīts ir arī AFCO, raucīsim, uh, kas nāks no AFCO komitejas. Es ceru, ka mēs neiestiksim ļoti garās debatēs par iekšējiem procedūrām, mums vienkārši nav laika uh, šādām lietām. Un, uh, ja mēs gribam par to jau balsot plenāru sēdē, aicinu kolēģis koncentrēties tik tiešām uz to, Kādu padomu mēs varam sniegt nākamajam uh, parlamentam, ņemot vērā mūsu pieredzi un nenāksim klāja šeit ar izvērtējumu par daudzgad finanšu schēmu? Paldies! Uh, Fermkungs, jā, es arī vēlējos izteikt dažus komentārus. Kolēģe, te vaino trīs lielās parlamenta politiskās grupas par slikto rezultātu. Es domāju, ka tas ir kļūdaini. Mēs zinām, kāda ir, kāds ir kontekstā ir ekonomiskā krīze un uh, politiski, ekonomiski ārkārtīgi lielais spiediens dalību valstīm. Kāda varēja būt trīs grupu izvēle? Uh, zaļie goja vienkārši izbloķēt. Es šaubos tik tiešām, vai tas būtu uh, vērtīga un gudra. Es arī esmu kādreiz strādājis arotbiedrībās un um, ļoti sarežģītos laikos, kad uzņēmumi bankrotē, ko jūs darat kā arotbiedrība. Ne, jūs nestreikosiet, eh, lai panāktu lielākas algas, jūs glābiet lietas, uzlabojiet darba situāciju, strādājiet pie darba laikiem tā tālāk un tā joprojām. Un tad uh, Eh, jūs varat iet eh, streikot un pieprasīt lielākas algas. Es domāju, mēs zaudētu daudz vairāk, ja mēs izvēlētos šādu bloķēšu stratēģiju sarežģītā ekonomiskā situācijā. Uh, Es domāju, ka mēs eh, sasniedzām daudz kvalitīvas uzlabojums. Mēs eh, koncentrējamies uz fleksibilitāti, politikām, vidustermiņu pārskatu un tam līdzīgi. Es domāju, tā bija vienīgā saprātīgā lieta, ko mēs varējām darīt. Kas mums tagad ir jādara? Tagad mums ir jādomā, kā rīkosimies nākamreiz. Tas ir absolūti svarīgi. Un tas, kas mums ir nepieciešams, ir. Uh, argumenti par Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Mums ir jāpierāda skaidrāk dalību valstīm, kā spēcīgāk Eiropas Savienība pētniecības attīstības jomā, infrastruktūras jomā, izaugsmas nodarbinātības politika jomā. Tā nav izmaksas uh, vienkārši dalību valstīm. Nē, tas ir labums, tās ir priekšrocības, kas varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Uh, un vairākās jomās mēs varētu iegūt ekonomiskos labumus, ietaupījumus. Uh, Es domāju, ka tas ir ļoti smieklīgi arī, kā mēs rīkojamies ar Eiropas ārlietu dienestu. Tagad mēs veidojam jaunu kopīgo Eiropas uh, ārējas rīcības dienestu un ekonomiskā viedokļa. Tam ir jābūt labumam arī dalību valstīm. Tas nozīmētu, ka tiktu veikt ietaupījumi viņu ārlietu dienestos. Nē, bet tas tā nenotiek. Viņi palielina ārējo dienestu, savu ārējo dienestu. Uh, izmaksas, jo tagad viņu ārējiem dienestiem ir jāspiego, kas tad notiek Eiropas ārlietu dienestā. Es domāju, ka mēs varētu uzlabot sadarbību Eiropas Savienībā. Šeit mēs tiešām varam darīt daudz vairāk, lai varētu mm, uzlabot argumentāciju par to, kādas prioritārās jomas būtu ļoti vērtīgas dalību valstīm, lai uzlabotu situāciju, lai uzlabotu situāciju politiski Eiropas Savienībai, bet arī, lai tādēļ stiprinātu budžetu. Uh, Tādējādi veiksim lielu sagatavošanas darbu un mēģināsim ietekmēt arī mūsu nacionālās pārtīs, lai lai tās paredzētu labāku ekonomisko budžetu, varbūt ne lielāku, bet labāk, tad mums paveiksies labāk nākamreiz. Pavisam īsi man ierosinē tas, ko teica Jerans. Uh, Mums jāpadomā par to, bet to mēs nekur nevaram rakstīt. Mums ir jāpadomā un jāmēģina īstenot. Vajadzētu padomāt par to, kā mēs padoms vairākumu piespiedīsim uh, domāt un uh, par to, kā to saturu, kas ir svarīgi Eiropas Savienības uh, politikā, kā to īstenot, un tad padomāt, kādas tam ir sekas, kā mums to izdotos darīt. Es domāju, tas ir vienīgais. Mēs varam vēl septiņus seminārus eh, sarīkot par Eiros pievienoto vērtību, bet ja padome par to nedomās un pie tā nestrādās, neko nedos, man ir tāds iespējas, ka kolēģi dalībvalstīs ir tikai tā ļoti nosacīti palīdz. Tā es interpretēju visu darbu, kurus mēs esam veikuši pēdējos desmit gados, jo viņiem ir viņu valdības, eh, viņi arī neko nevar tām noteikt, jo viņi vienmēr saka, ka it kā viņi kontrolē to visu, bet patiesībā tur neviens neko uz priekšu īsti nebīda. Tieši otrādi. Man ir tāds iespējas, ka viņi aizmirst, ka viņi ir parlamentārieši, vismaz tie, kuri ir eh, koalīcija politiskajās grupās jebkurā gadījumā manā valstī, Vācijā. Un es domāju, ka šeit ir noteikti nepieciešams atrast citu ceļu, lai padomē rastos apziņa, mainītos. Bet, nu, es pati arī īsti nezinu, kā to panākt. Eu, eu peço desculpa porque não queria continuar esta. Eu não gost... Es atvainojos. Es gribēju šo diskusiju. Nedomāju, ka to vajadzētu vilkt ļoti garumā. Būs eh, šis ziņojums, un pēc tam noteikti arī vēl būs iespēja atgriezties pie konkrētiem punktiem. Es negribēju vienkārši visu no sākuma sākt no gala, bet teikt, vienkārši atbildēt uz to, ko teica kolēģis Jērens Fārbs un ko teica Juta, gribētu vienkārši atbildēt. Īstenībā ir samērā neiespējami tagad diskutēt par to, kāda varētu būt sarunu vešanas eh, metodika. Nediskutēt par politiku, es, piemēram, to nevaru nodalīt. Kādi ir mērķi? kāds mēs vēlamies sasniegt, kas politiski raugoties ir iespējams. Un tad, protams, var diskutēt par atbilstošu metodu, kā to sasniegt, un kādā veidā vest sarunas ar padomi. Par to var diskutēt, bet uh, es nevaru nodalīt metodoloģiju sarunām no visa pārējā, no politiskajiem mērķiem, Tas ir tas, ko vēlējos teikt. Es palikšu pie savas nostājas, ka ne jau tikai dalībvalstis ir vainīgas. Kaut gan, protams, tām ir liela vainas daļa. Es varu šeit, piemēram, kā piemēru nosaukt manu valsti. Tika runāts par uh, pētniecību. Ja es to pieminēju, pētniecība manā valstī, piemēram, nav prioritāte. pēdējo reizi, kad uh, tika iesniegti pieteikumi stipendijām, uh, eh, doktorantūras stipendijām, no tā visa nekas daudz nesanāca. Kas būtu svarīgi, lai Eiropas valstīs būtu griba atbalstīt šādas iespējas? Vācija ir viena no centrālajām valstīm. Mēs redzam, ka ir liela koalīcija starp sociāldemokrātiem un konservatīvajiem kristīgajiem eh, demokrātiem. Es nezinu, ko var gaidīt no šādas koalīcijas attiecībā uz budžetu, kuram pēcam citi mērķi. Un mums nevar redzēt runāt tikai par sarunu vešanas metodiku. Paldies. Uh, only one sentence to Goran. Viena lieta Garanam. Tas tiesa, ka mēs dažādi interpretējām uh, rezultātu un par to, kas būtu bijis iespējams. Jūs sakāt, jā, varbūt vienošanās nebija labākā, bet tas ir labākais, ko varējām panākt. Es domāju, ka esošajos apstākļos, skatot dažādas dalību valstu situācijas, skaidrs, ka lielāks investīcija būdžets, protams, būtu bijis daudz labāk. Un būtu jānorāda dalību valstīm, ka, tā, ka viņi Eiropas Savienības budžetu var izmantot šādā veidā kā savu instrumentu, lai viņi parāda arī saviem pilsoņiem, kā eh, tā ir pirmā vērtība, un tādēļ es uzskatu, ka tā būtu bijis labākā pieeja. Tādēļ eh, vajadzēja būt striktākiem, manuprāt. Yes, uh, it's a pleasure. Dāfkungs. Jā, man liels prieks būt šeit. Pateicos arī referentam par uh, šo jautājumu skatīšanu, un es arī mēģināšu izdarīt secinājumus no procesa un runāšu par uh, daudzgad finanšu schēmas rezultātu. Bešu resursiem pašres, vienošanos par pašresursiem. Runājot par procesu, es domāju, ka tie ir divi aspekti, par kuriem jārunā. Pirmais aspekts attiecas uz uh, parlamenta procedūras noteikumiem. Tad man ir jautājums, vai jums ir nepieciešams skaidrāk noteikumi, vai ir nepieciešami kādi īpaši noteikumi. šo sarunu vešanai. Vai arī vienkārši mēs paļaujamies uz 70. Eh, noteikumu un tā tālāk. Kā tas ir noticis šoreiz, piemēram? vai mums ir jālisbonizē procesa noteikumi šais sarunās, lai mēs varētu stiprināt savu nostāju par um, sarunās par budžetu. Otra lieta. Vai izstrādājot eh, šo projektu katalogu eh, turpmākiem līgumu pārskatīšanai, vai mēs tagad vēlamies paurīju izteikties par uh, lēmu pieņemšanas noteikumiem atbilstīgi līgumam. Es domāju, ka AFCO arī tad ievērt 50 noteikums sasādājas ar šo komiteju, budžeta komiteju. Un, kā mēs zinām, termiņi ir īsi, laika maz, taču, ja kāds no komitejas deputātiem vēlas, runāt ar mani par eh, šiem abiem maniem manis minētiem jautājumiem, tad es būšu jums ļoti pateicīgs un gatavs eh, arī runāt ar jums eh, par šo, jo īpaši referentiem. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Īsi gribētu atbildēt uz to, ko tikko teica Andrew Duffs. Katrs no mums zina, jo intensīvāk tiek diskutēts eh, un domāts par iespējamu līkumaiņu, jo vairāk parādās problēma, ka dalība valstīm un politiskajām pusēm tiek dots, eh, dod priekšrotos labums, kas vēlas šādu līkumu grozījumu, bet eh, tie būtu tādi grozījumi, kuri nebūtu Eiropas parlamenta interesēs un integrācijas procesa interesēs. Uh, Tā ir lielā problēma. Tad es domāju, ka no vienas puses var teikt, ka tas, ko mēs esam mēģinājuši, pamatoties uz Lisabonas līgumu, panākt, patiesībā ir vismaz daļēji izdevies pilotprojekts, jo pieeja, ar kādu mēs esam rīkojušies, ir šāda, proti, kā mēs varam šo īpašo piekrišanas procedūru, kas ir jauna, uh, līkumā noteikt, kā mēs to varam piepildīt ar dzīvību, ar saturu un uh, mēģināt interpretēt tā, kā to mēs vēlamies un uh, kā to praktiskajā sarunvešanas procesā iztenot, lai tikai beigās nebūtu tikai jautājums jā vai nē. Gribētu to piebilst, ka nākamajos mēnešos, un tīpaši jaunajā parlamentā, kas būs jādara, nevis attiecībā uz budžetu, bet attiecībā uz starptautiskiem tirzniecības noliekumiem. Tur arī ir interesants jautājums, kā veidot procesus, lai parlaments var no paša sākuma jau piedalīties eh, procesa virzībā, lai no paša sākuma jau radiet skaidrus signālus un tādā veidā saulēcīgi varētu ietekmēt lietas. Un jo aktīvāk to mēģina praktizēt piekrišanas procedūras eh, ietvaros, Piemēram, ir daži piemēri, ko padome eh, nav vēl sapratusi, kā tādus brīdinājums signāls. Es šeit, piemēram, domāju par SWIFT vai Marokas eh, zivsamzības nolīkumu, zvejniecības nolīkumu. Bet es domāju, ka šeit eh, kaut kas ir iesācies, karaziņās neteikšos no cerībām, ka jaunā komisija varbūt to uzsāks aktīvāk, dedzīgāk. Un es domāju, ka tas teksti, tekstos ļoti labi noformulēts. Šeit ar, eh, jārunā ar eh, komisijas priekšēdētāju un komisāru kandidātiem un jāpasaka, ko mēs gaidām. Mēs gaidām, lai komisija nenodot pati savas prioritātes un eh, atstāja parlamentu vienu pašu. Es varēšu runāt par detaļām, bet tās noteikti būtu ļoti kritiskas. Pats par sevi process, kas sākas ar īpašo komiteju, kur mēs sarākam kopā, es domāju, tur ir laba un intensīva apmaiņa, un tur mēs definējām nostāju. Tas bija ļoti labs sākums. Tas bija arī kaut kas jauns, kā tas sākās ar Ungārijas, pēc tam ar Polijas un Dānijas un Kipras eh, padomus prezidentūru. Šis process apmaiņa ar vispārīgo padomi un eh, neformālās sanāksmes ar uh, Tas arī bija kaut kas jauns ar padomi. Un tas labi darbojās, un tad padomas dažādi līmeņi sašliecās kopā, bet laiki, raugoties uz dažiem par parlamenta mērķiem salīdzinājumā ar iepriekšējiem finansu plānojumiem, bija daudz grūtāk to visu organizēt. Tādēļ, ja tagad ir redzams, kāda elastība īrijas prezidentūras laika beigās vēl tika sasniegta, un ja vēl šeit var redzēt, ka parlaments varēja savu nostāju panākt, raugoties uz grozīto budžetu, nu, es vismaz ceru, ka padomē ir uzsākušies mācību procesi, no kuriem mēs varam cerēt, ka viņi nākotnē mācīsies no tā piemērs. Ja tagad eh, mēs eh, domājam par dažādām misijām, ārlietu un drošības politikām, par to finansējumu jautājumu. Bez Eiropas budžeta tas nebūs iespējams kaut kādā, un es domāju, ka daži beigu beigās pateiksies, ka parlaments, pamatoties diskusijām un vienošanos, parūpējas par lielāku elastību, lai var, varētu izmantot neizmantotos līdzekļus nākamajiem gadiem, un beigās viņi būs priecīgi, jo automātiski neuzsāksies pārskatīšanas eh, sarunas, kas vēl sarešķīra lietas. Tādēļ es domāju, ka tas bija mācību process, tas bija ļoti svarīgs pilotu projekts, kur mēs eh, nezinām visu, ko bijām vēlējuši sasniegties, bet eh, ņemot vērā apstākļus, no tā var mācīties, kā rīkoties nākamajā kārtā. Mudrkungs jau pieminēja dažas lietas. Tas būs atkarīgs no jaunā parlamenta, kā rīkoties ar eh, jaunievēlēto komisiju, kā sadarboties un nākamajās gados atbalstīt šo virzību un izmantot revīziju tādā veidā, kā tas ir paredzēts, un arī jaunā komisija būs jāsauc pie atbildības, lai tas ar piecu gadu periodu, lai to varētu izmantot to tā, kā mēs esam plānojuši jau ilgāku laiku. Es domāju, ka ir vesā virkne būtisku punktu nākamajos 5-7 gados, un parlaments prasīs daļu un varēs arī sasniegt vismaz daļu no tā, kas līdz šim nav ticis sasniegts esošies apstākļos. <clears throat> Thank you. Paldies. Vispirms. Um, Atbildot uz Dafa jautājumu par eh, komisijas laika sadali un sekretariāta laika sadali. Mēs plānojam balsot par ziņojumu 6. martā. Bet es domāju, ka abi sekretariāti sazinas, eh, sazinās šobrīd, lai vienotos par konkrētu laiku un esmu pārliecināts, ka abi referenti būs atvērti diskusijām, lai vienotos. Ir vairāki komentāri, kurus mēs varam pieņemt. Viens ir par piecu gadu periodu, kas varētu būt perspektīva starp institūciju nolīgumam Mēs ņemsim to vērā un lūksim komisijas priekšsēdētāju kandidātu ņemt to vērā un neapšaubāmi, kā jau to teica arī Endriju, mēs varam nākt klajā ar slēdzieniem par to, kā parlaments kāds bija parlamenta redzējums šajā kontekstā. Tā kā to, es domāju, mēs varētu ņemt vērā šos komentārus. Un atgādinu, ka grozījumi jāiesniedz līdz 10. februārim. Būs viedokļa apmaiņa 12. februārī par uh, grozījumiem un 6. martā balsojums. Un redzēsim, vai panāksim vienošanos ar AFCO. Es e, vēlētos vaicāt, vai ir kas piebilstams par jautājumu, kas. E, Priekšsēdē, pēc mīs komentārs, jo bija arī vēl papildus jautājums par e, tūkojumu pēc pieprasījuma. Es domāju, ka šis projekts uh, Es domāju, ka Eiropas parlamenta administrācijai tur uzmanīgi jāsako. Ziņojumiem ir jābūt iztūkotiem visās 24 valodās. Šis princips paliek spēkā. Grozījumu komitejās tiek eh, tūkoti katrā komitejā tas eh, pēc vajadzības, kuras ir vajadzīgas, un uh, Un, ja grozījumi netiek izdot kādā valodā, te, tas var tikt prasīts no administrācijas, bet tas netiek darīts automātiski. Atbilstoši tam mēs varēsim redzēt, vai tas izraisa problēmas, vai tas neizraisa problēmas. Es vienkārši teiktu, nu, mēģināsim, un ja nebūs nekādas problēmas, tad būs viss labi un jauki, tad būs ietaupījums, bet ja būs problēmas, tad to vajadzēs izlabot, jo mēs esam uh, Šeit ņemam vērā daudzvalodīs principu, to vēlamies arī ievērot turpmāk. Paldies! Jā, Ivan. Uh, that is a good point. Again, uh, we... Tas ir ļoti labs jautājums, jā. Ļoti labs komentārs. Ir jāskatās, kā būs ar šo tulkojumu pēc pieprasījuma, jo mēs runājam par komiteju darba caurskatāmību, bet man ir tāds vispārīgāks jautājums. Uh, Mēs eh, esam izveidojuši ad hoc darbu grupu starp eh, prezidiju un eh, šī ad hoc ir pārvērtusies par pastāvīgo grupu. Kāds tad ir mūsu viedoklis par šo faktu šī termiņa beigās? Pagājušajā reizē man lūdza, ka referentē iekļaut ziņojumā un arī kopīgajā darba grupā mēs par to runājām, ka mēs šo darba grupu starp budžeta komiteju un biroju vēlamies saglabāt. Tāda vēlme tika izteikta budžeta komitejā un to es arī attiecīgi sagatavoju un uh, birojas vismaz pagaidām neko pret to nav teicis. Tad paraudzīsimies, kā nākamajā sasaukumā tas turpināsies. Es domāju, ka mums sasaukuma sākumā vajadzēs par to runāt. Vienmēr tas bijis ļoti pozitīvi tā darīt, jo tad uh, dažas lietas no administrācijas varēja uzzināt agrāk un varēja izteikt ierosmes, uh, kas bija svarīgi budžeta komitejai, bet lēmums kaut kalā ir. Uh, jāpieņem uz eh, kolēģiem jaunajā budžeta komitē, kā nākotnē rīkoties. Nu, tad jūsu jautājums būs nākamajai daļai. Vai mēs varētu noslēgt šo daļu? Mums vēl ir koordinātora sanāksme. Nākamā sanāksme būs 12. Eh, un 13. februārī. Un tā kā mēs vēl esam ļoti agrīnā darbu daļā koordinātoru jautājumā, tad es lūgtu franču, vācu, angļu, spāņu un portugāļu tulkus palikt. Liels paldies! Pēc divām minūtēm sāksim koordinātoru sanāksmi.